paziņot, eh, ka diemžēl esmu pazaudējis savu balsošanas karti. Ak, vai tā tad varbūt ir noticis identitātes zakšanas gadījums ar. Nu, tad mēs balsojam par nākošo jautājumu. Davarisa kungs vēl ir viens paziņojums no auditorijas, ka karta nestrādā bet varbūt pamēģiniet uh, citā balsošanas iekārtā. Nu, paldies, ka man uzklausījāt. Es ceru, ka mans tehniskais padomas pātrinās šo procesu, bet jebkurā gadījumā mums jānonāk ir līdz galīgajam eh, balsojumam. Ja skaitļi būs ļoti tuvu, tad balsosim manuāli. Un nākošais balsojums atkal par migrāciju no SIS 1 uz SIS 2. Šoreiz mēs balsosim par 2008 slīpsvītra 838. Mm, Es atkal uh, ierosinātu balsot blokā, vai visi piekrīt. Jā, ļoti labi, balsosim vienu, vienā balsojumā. Kas pār, kas pret, atturas. Tātad grozījumi ir pieņemti, mums ir galīgais balsojums jāveic elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Es redzu, Tavārisa kunga balsošanas ierīcāk strādā. Beidzam balsot. 36 pār 1 pret 1 atturas, tātad mēs arī ar lielu balsu vairākumu esam pieņēmuši apsveicam referentu. Atkal apsveicam referentu un tā varam pāriet pie nākošā balsojuma par priekšlikumu attiecībā uz uh, regulām, eh, kas skar parlamentu un uh, mm, padomi. Un raportērs ir misters Dievs Demīra, referents ir Demīra kungs par sadarbības koordinatoru tīklu izveidu integrācijas jomā. Okay,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 kas balso pret. Tātad balsojums, ko iesniegus Kellers kundze, kas atturas. Es gribētu teikt, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsojumu. Jā, un patiešām ir uh, noraidīts 21 pēc 17 un 1 atturējies 9. Uh, grozījums ir noņemts, 10. vēl ir grozījums, kas pār, kas pret kas atturas. Ar to pašu vairākumu noraidīts 11. grozījums Kellers kundze, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 12. grozījums Kellers kundze, kas par, kas pret, atturas noraidīts. Gijoma kundzes grozījums, kas par, kas pret, atturas noraidīts Es gribētu pārbaudīt elektroniski, tātad 13. grozījums, sākam balsojumu. Vai visi ir nobalsojuši, tātad slēdzam, beidzam balsojumu. Pieņemts ar divu balstu vairākumu, jo vienam nebija kartas. 14. grozījums noņemts, 16. grozījums kas pār, kas pret, atturas pieņemts, 17. kas pār kas pret atturas diezgan tūs būs rezultāts. Sāksim balsot elektroniski, pārbaudīsim, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22 pret 18, tātad pieņemts. 15. grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. 18. grozījums, kas par, kas pret, atturas atturas diezgan grūti eh, saskatīt. Domāju, ka noraidīts, bet balsosim elektroniski par 18. grozījumu. Sākam balsojumu, beidzam balsojumu. Un neapšaubām ir noraidīts. 20. grozījums, kas par, kas pret, atturas Diezgan tūs būs rezultāts. Balsosim tāpēc elektroniski. Sākam balsojumu. Beidzam balsojumu. 22 pret 18, tā tad pieņemts. 19 e, grozījums, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. 21. kas pār, kas pret atturas pieņemts 20. grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, pārbaudīsim 20. grozījumu. Pieņemts 22 pat 18, tātad tas pats vairākums. 18. grozījums, kas par, kas pret atturas pieņemts, 21. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Ko es teicu 21. tātad tagad 19. kas pār, pret, atturas pieņemts. Viens pār, pret, atturas pieņemts. 21 pār, pret 23. es atvainojos, man vajadzētu brilles. Kas pār, kas pret atturas? Es domāju, ka noraidīts. Pārbaudīt, labi, pārbaudīsim. Sākam balsojumu. Beidzam balsot. Un tiešām noraidīts. Uh, pat balsojot uh, Alvaro kungam. 22. grozījums, kas pār balsis no zāles saka 24. Jā, tiešām 24. kas pār, kas pret, atturas, noraidīts. 22. grozījums, kas pār, kas pret, atturas. Es gribētu pārbaudīt. 22. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. ir noņemts no balsojuma, 22. divi apsvērumi punkti, kas pār, kas pret atturas pieņemts, trešais grozījums, pre, kas pār, kas pret pieņemts, ceturtais grozījums e, atkrīt, balss no zāles saka jā, un tā nākošais ir piektais grozījums, kas pār, Lūdzu, paceliet rokas, lai var labi redzēt, kas pār, kas pret atturas. Es vēlos pārbaudīt. Visi nobalsojuši, e, beidzam balsojumu. 22 pret 18, tātad pieņemts. Sestais grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums - balsts no zāles atkrīt, jā, atkrīt, tiešām es neskatījos pareizo stabiņu. Tad mēs balsojam galīgo. Nē, nebalsojam nekādu galīgo balsojumu, jo tas ir orientācijas. Tātad, kas balso pār ziņojumu, kas pret, atturs, pieņemts, viens balsoja, ir pieņemts, ir pieņemts, ir apstiprināts, viens balsoja pret. Un tā tad mums ir eh, referents sarunām. Tālāk ir eh, Tavaresa kunga ziņojums par kopējās Eiropas Savienošanas eh, pārvietošanas programmas izveidi. Un referenta un uh, ēnu referenta priekšlikums ir balsot kopā, skatieties pielikumu, kuris tagad nelasīšu, bet tā tad ir uh, teikts, ka ir vienots balsojums tieši, lai būtu mums uh, iespēja orientēties. Nē, apstiprinājumu balsojums, bet šeit gan ir rakstīts, ka ir orientēšanās balsojums. Kas balso par? Pret? atturas. Viens ir atturējies, viens balsojas pret. Mēs ar vienu vēl uh, veiksim galīgo balsojumu elektroniski, sākam balsojumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar ļoti lielu vairākumu. Tātad plus Alvaro kunga balsojumu 39 pār, 1 pret, apsveicam Tavarisu kungu. Un tālāk. Jā, jūs man mazliet apmulsinājāt, saka priekšsēdētāji. Nākošais ir Tavarisa kunga ziņojums. Uh, Un te mums ir sarakstā rakstīts, ka tas ir apstiprinājuma balsojums. Jā, patiešām. Un es to visu nelasīšu, bet mēs uh, tagad balsosim par orientējušā balsojuma rezultātu. Kas par? Kas pret? Atturs. Pieņemts. Uh, divi balsoja pret. Un tad galīgais balsojums ir elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot, un ir pieņemts 40 pār pret 2, atkal apsveicam referentu. Un tā mēs nonākam pie Gēla kundzes ref, e, ziņojuma par institucionālajiem aspektiem saistībā ar Eiropas Savienības pienošanu Eiropas civilaktiesību un panbrība aizsardzības konvencijai. Uh, Eh, pirmais grozījums, ko iesniegus Veržā kundze, kas balso par, kas balso pret, atturas, tā tad noraidīts. Nu, grozījums šeit ir pa trijām lapām. Otrais grozījums, mutiskais grozījums. Vai mēs varam balsot eh, par šo arī, kas pār, kas pret, atturas, Pieņemts. Vēl viens mutiskais grozījums otrajā punktā Paltelā kundzes saistībā, kas var, kas pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums Veržā kundze, kas balso pār, kas balso pret, atturas Es domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsojumu. Patiešām noraidīts ar eh, izteiktu balsu vairākumu. Ceturtais grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Piektais grozījums ar mutisko grozījumu nav iebildumi, kas pār, kas pret, atturas pieņemts sestais grozījums ar mutisko grozījumu, kas pār, kas pret, atturas pieņemts kompromis grozījums viens, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums, nē, tas atkrīt, jo um, atkrita kompromisa grozījums, tātad tālāk astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīt, labi, pārbaudīsim astotā uh, bals, grozījumu balsojumu, vai visi beiguši balsot, tad beidzam balsojumu. Patiešām pieņems 25 pret 18. Desmitais atkrīt, 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 2 par pret atturas pieņemts. 13. atkrīt, 14. atkrīt, un tā nonākam līdz kompromisa uh, balsojumam 3 par, pret, atturas, pieņemts, un tā nonākam līdz kompromisa grozījumam Nē, tas, tā, tā, tas neatkrīt, tāpēc balsojuma prasības ar grozījumu pār, pret, atturas pieņemts, kompromiss grozījums 4 pār, pret, pieņemts, 19. grozījums, nē, nē, nē, tās atkrīt, 21. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts, un 22. grozījums pār, pret, pret, atturas noraidīts, 23. grozījums par, pret, atturas. Es vēlos pārbaudīt šo balsojumu elektroniski, sākam balsot, beidzam balsojumu. 24 un Alvaro kungs eh, pret, tātad pieņemts 24. kas pār. Lūdzu, paceliet visi rokas, lai var re, labi redzēt, kas pret. Paldies, ļoti labi tagad. Atturas pieņemts. 25. grozījums, kas pār, kas pret. Atturas. Es domāju, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam elektrisko balsojumu. Beidzam balsojumu. Patiešām pieņemts. 24, 25 pret 18, kompromiss grozījums 5 pār pret, atturas pieņemts. Un tā nonākam līdz 28 grozījumam par pret atturas pieņemts. 29. grozījums ar mutisko grozījumu pār pret atturas pieņemts un galīgais balsojums. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsojumu. 41 un viens balsojas pret, neviens nav atturējies un esam uh, nonākuši pie tā, ka jums sirsnīgi apsveikt referents kundzi. Ļoti labi. Es atvainojos, kaut ko es šeit mazliet atstāju ārpusē, bet tagad mēs nonākam pie Papadopolo kundzes e, ziņojumu par komisijas paziņojumu kopienas pēja dabas un cilvēku izraisību karto novērtēšanai. Pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts, otrais grozījums. Vai mēs varam, kolēģi, to ņemt kā vienotu balsojumu? Nevaram? Nu tad e, esam nobalsojuši par pirmo, tad kopā par otro un trešo, kas pār, kas pret atturas šie divi pieņemti grozījumi. Sākotnēji devītais punkts, kas par, e, kas pret. Atturas. Man liekas, ka kāds apšāba savas grupas balsošanas e, sārakstu. Liekas, ka norakstī, no, noraidīts, bet pārbaudīsim, kolēģi, sākam balsot. Balsojam par devīto punktu. Un tā tad ir, tur ir rakstīts stabiņā, ka referenta oriģinālais teksts. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 20 pār 17 pret, neviens neatturas. 11. punkts. E, eh, Oģinālais e, eh, referenta teiks, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski, lai pārbaudītu balsojumu par 11 punktu. Sākam balsot. Cienījumā kaimiņiem, vai jūs arī balsosiet? E, beidzam balsojumu. Un 24 pār, 18 pret, neviens nav atturējies, patiešām pieņemts. Ceturtais grozījums ir noņemts. Uh, Nē, es atvainojos, mutiskais grozījums 12. punktam, e, ko ir inicējuši EPP, kas pār, kas pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums Vikstrēms kundze, kas balso pār pret, atturas pieņemts. Sestais grozījums divās daļās. Aldis lūgums bija šāds, eh, kas par, eh, kas eh, pret, atturas noraidīts, otrā daļa, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Mums ar vienu vēl nē, nākošais atkrīt. À, tā kā pirmais, pirmā daļa ir noraidīta, tad mums ir jābalso par oriģinālu tekstu. Kurš balso par 15. paragrāfu oriģinālu tekstu par? Uh, pret atturas noraidīts. Septītais grozījums, kas balso par, pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par, pret pieņemts. Devītais grozījums par, pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par, pret atturas pieņemts. Un 12. grozījums ir noņemts. Un galīgais balsojums, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Balsojums ir slēgts, 41 pār 1 pret, 1 atturējies, apsveicām Papadopolo kundzi. Un liekas, ka Ar to arī esam beiguši balsojumu. Ļoti labi. Paldies, kolēģi. Darbs bija ļoti raids, daudz efektīvāk varam strādāt nekā dažreiz paši domājam. Hey, um, colleagues brings... Kolēģi, un tā uh, esam nonākuši pie nākošā jautājuma. Seksuālā vardarbība pret bērniem, bērnu seksuālā izmantošana un bērnu pornogrāfijas apkarošana. Tie, kur vēlas kaut ko pārunāt, lūdzu, tad dariet to ārpus šīs zāles. Lūdzu, ieņemiet, ieņemiet uh, vietas, izslēdziet mobilās telefonus un ķersimies pie mūsu uh, nākošā jautājuma programmā. Tātad seksuālās vardarbības un bērniem bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana. Tātad pamatlēmumu 2468 atcelšana un uh, Uh, referenti Roberta Anģelīlī kundze. Šīs ir mūsu pirmās debatas par šo jautājumu, un tas ir saistīts ar direktīvu, kā apkarot iepriekš minētos uh, aspektus, tātad seksuālu vardarbību pret bērniem un pornogrāfiju. Un tas ir saistīts ar ietvaru mm, eh, lēmumu jautājumu mm, šajā pašā sakarā jaunā Lisabonas līguma sakarā saistībā ar 82. un 83. līguma punktu. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums un ir eh, tāpēc kā šeit teikts, eh, gan Lībe komitejai, gan visai, visam parlamentam, gan eh, dalību valstu likumdošanai eh, ar vislielāku uzmanību jāizturas pēc šiem jautājumiem. Un šodienas referente Anģelīlī kundze, un mēs arī tātad sākam savu pirmo uh, priekšlasījumu un dosim vārdu referentes kundzei. Uh, Un pa to laiku mēs redzam, ka ir padomas pārstāvs arī ieradies. Vēl nav ieradies, jo mēs esam balsojuši ļoti ātri, bet kamēr mēs uzklausīsim referents kundzi, tikmēr noteikti pārstāvis būs klāt. Paldies priekšsēdētājiem. šī priekšlikuma, prez, šīs direktīvas eh, priekšlikuma prezentācija laikā, tad seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana. Es vēlos pateikties šeit komisijā, jo īpaši. Un eh, nevis tikai tādas eh, formas dēļ, bet tiešām paldies jo komisija nāca klajā ar ļoti labu priekšlikumu, tā ir ieguldījusi ļoti labu darbu. Šī priekšlikuma mērķis ir aizstāt 2004. gada pamatlēmumu, lai izstrādātu jaunu likumdošanu, kas balstītos uz ļoti precīzām prioritātēm. Vispirms ir jāuzlabo krimināltiesība šajā jomā pret šo noziegumu iniciatoriem. Pēc tam ir jānodrošina nepieciešamā aizsardzība, kas būtu atjaunināta, lai nodrošinātu upuru aizsardzību daudzas plašākas stratēģijas ietveros, lai varētu paredzēt arī noziegumu preventīvas uh, pasākumus. Šie pasākumi nebūtu likumdošanas. Nu, runāju tieši par uh, Uh, krimināla tiesībām. Runa ir par ļoti smagu uh, noziegumu, kas pašlaik vēl nav atrunāts esošajos tiesību aktos. Piemērs šajā jaunajā priekšlikumā ievilināšanas noziegums ir paredzēts. Proti internetā identificēt upurus, kuri ir seksuālās vardarbības upuri, kā arī definēt bērnu pornogrāfijas konceptu. Šajā definīcijā tiks atrunātas, uh, atrunāti īpaši smagi apstākļi mazāk aizsargātajiem nepilngadīgajām personām. Pašlaik tas nav paredzēts tiesību aktos. Ir arī precizētas citas normas gadījumos, kad tiek veikta seksuālā noziedzība vai dzimuma noziedzība, kas tiek veikta ārvalstīs, tā saucamā seksuālā turisma laikā. Ticībā uz bērnu pornogrāfijas izplatīšanu internetā ļoti jūtīgs jautājums, atzīstu to, šeit pilnībā var piekrist komisijas priekšlikumam. Mūsu mērķis ir reaģēt divās frontēs. Pirmkārt, reaģēt nekavējoties, lai bloķētu piekļuvi tām tīmekļa vietām, mājas lapām, kur tiek izplatīti bērnu pornogrāfijas attēli, kā arī rīkoties, lai slēgtu šādas tīmekļa vietnes. mūsu galvenais mērķis tātad ir ierobežot šādu bērnu pornogrāfijas uh, video vai eh, attēlu materiālu internetā. Es zinu, ka šīs, šī priekšlikuma dažādi elementi noteikti tiks vēl diskutēti, bet, kā teicu ievadvārdos, šis ir ļoti detalizēts priekšlikums, atjaunināts, aktualizēts. Tur arī daudz jauna. Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir arī izstrādāts tādā veidā, lai mēs pēc uh, vairāk uh, varētu aizsargāt nepilngadīgās personas no šādiem noziegumiem. Esmu gatava uzklausīt arī komentārus un jūsu uh, viedokļus, ne tikai no komisijas, bet arī no padomas. Paldies, Anģelīlī kundze. Vispirms aicinu komisiju izteikties. Nezinu, Tāsauc komisijas pārstāv, jūs runāsiet komisijas vārdā, jūs varētu arī lūdzu nosaukt savu vārdu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Mans atcerēties brīvē esmu drošības un arī tieslietu brīvības un drošības ģenerāla direktorāta pārstāvs atvainojiet priekšsēdētāji par to, kā varbūt ieradāmies nelielu novēlošanos. Ja vēlaties, tad es varētu sniegt nelielu paskaidrojumu, ievedvārdu par šo priekšlikumu. Ieteica, ka referenti ļoti pozitīvi noskaņot attiecībā uz mūsu priekšlikumu, bet varbūt tomēr būtu liederīgi, ja es varētu sniegt kā arī kādu papildu skaidrojumu par to, kā tad mēs esam uh, un raugāmies uz šo priekšlikumu arī saskaņā ar iepriekšējiem komisijas izstrādātiem priekšlikumiem. Protams, kad mēs runājam par uh, seksuālu vardarbību un bērnu seksuālu izmantošanu, mēs runājam par ļoti nopietnu jautājumu un bērni, kas tiek izmantoti kā objekti, lai apmierinātu seksuālās vajadzības, un arī bērni, kas tiek tirgot kā preces, atstāja ārkārtīgi. Um, lielas, eh, smagas sekas un traumas visu viņu dzīves garumā. Komisijas priekšlikums, kur tā nāk uz klajā, sasaucas ar iepriekšējo komisijas priekšlikumu pamatlēmumam par šo pašu jautājumu. Ar to mēs nācām klajā pagājušā gada martā. Pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tādējādi šis priekšlikums ir novecojis un jaunā priekšlikumu. Galvenā ideja ir atjaunināt šo iepriekšējo priekšlikumu. Jaunais priekšlikums ir jūsu priekšā, tas ir gan jauns, gan vecs. Tas ir vecs, jo tas um, lielā mērā atspūgļos uz pagājušā gada priekšlikumu un jaunais priekšlikums. Tas tad plašāk pieeja arī Uh, upura aizsardzība, nozieguma vai, noz, uh, ziedznieku vajāšana un arī šo noziegumu preventīvie pasākumi. Tas iekļaus arī jaunajā juridiskajā sistēmā, arī Eiropas uh, padomas konvencijā ar atrunāt attiecīgi nosacījumi, un šis priekšlikums paredz pievienotu vērtību cīņu pret šiem noziegumiem, tiks īstenot vairākās frontēs, vairākos līmeņos. Vispirms cīņa pret eh, nopietnu bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālo vardarbību, kas pašlaik vēl netiek eh, atrunāts tiesību, uh, Eiropas tiesību aktos, un šie nozīme tiks arī padarīt par uh, tādiem. Tad tiek identificēts arī jaunas seksuālās vardarbības un bērnu seksuālās izmantošanas formas, kuras veicina interneta izmantošana. Nu, piemēram, arī eh, raugoties ar šo bērnu pornogrāfijas attēlus, eh, tajā pat laikā nelejuplādējot šos attēlus. Tad arī tiek identificēti vairāki, eh, vairākas procedūras, lai palīdzētu izmeklēšanas gaitā. Un arī, lai varētu apsūdzēt noziegumu, pat ja bērns nav, sūd, nav saņemta bērnu sūdzība arī noziegumi, kādi ir veikti ārvalstīs, tiks atrunāt arī tā, lai arī noziedznieki arī varētu tikt vajāti pat, ja viņi veic šos noziegumus kādā trešajā valstī, kas nav Eiropas Savienības valstī, tad šī seksuāla turisma laikā arī jaunie nosacījumi paredz to, ka bērniem arī būtu vieglāka pieeja tiesības sargājušajām iestādēm un aizsardzībai, piemēram, ierobežojot interviju skaitu ar šiem bērniem, lai arī nodrošinātu viņiem īpašu pārstāvu juridisko palīgu atbalstu. Arī attiecībā uz noziegumu preventīviem pasākumiem arī nacionālajie mehānismi tiks izstrādāti, lai varētu bloķēt piekļuvu tīmekļa vietām, kur tiek izplatīti bērnu pornogrāfijas attēli. Bieži vien šī tīmekļa vietas ir ārpus Eiropas Savienības. Un, uh, lai šīs tīmekļa vietas varētu arī uzsar, uh, uzraudzīt iesargājušās iestādes. Lūk, šie ir galvenie elementi priekšētājs kundze, kur ir paši galvenie pamatlē, pamatprincipi šīs direktīvas aktualizēšanā. Vēlos minēt vēl kādus elementus, kuri, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Šai uh, aktualizētajā direktīvā mēs vēlamies definēt pēc iespējas precīzāk bērnu pornogrāfijas izglītību un apkarošanu un arī noteikti minimālos noz minimālās eh, kriminālas sodus arī nacionālā līmenī, nosakot piecus dažādus līmeņus uh, atkarībā no nozieguma smaguma. Mēs vēlētos izstrādāt visaptverējošāku pieju. Un arī vēlamies plašāku formulējumu par nacionālajiem mehānismiem, lai varētu bloķēt piekļuvi izplatīt bērnu pornogrāfiju ņemot vērā dažādos mērķus un pieejas, kāds ir dalība valstīs bloķēšana ir arī papildus aktivitāte, lai varētu arī eh, lai varētu arī pilnībā iznīdēt šos, šīs tīmekļa vietas, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, jo šajos priekšlikumā bija daudz pārpratumu. Mēs nebloķējam, lai slēgtu, bet mēs bloķējam, jo slēgšana vienmēr palīdz uh, efektīvi cīnīties ar bērnu pornogrāfiju. Mēs zinām, ka bērnu aizsardzība pret seksuālo vardarbību un izmantošana ir mūsu pilsoņu galvenās bāžas. Ir absolūta prioritāte pilsoniskā sabiedrība ir ietīcīgais NVO nākuši klajā arī ar saviem priekšlikumiem un atbalsta komisijas priekšlikumu. Un mēs arī saprotam, cik lielā mērā. Correct Kad mēs uh, iesniedzām šo priekšlikumu, tad arī komisiju, jāteic, ļoti iedvesmoja arī Eiropas parlamenta rekomendācija no pagājušā gada februāra cīņā pret seksuālo vardarbību, seksuālo izmantošanu. Un, um, lai šī direktīva varētu arī tuvināties uh, dalību valsts nacionālajai likumdošanai. Un kopā ar priekšlikumu par um, legālo tirsniecību šī būs viena no pirmajām iespējām Eiropas parlamentam spēlēt svarīgu lomu kā um, līdz likumdevējiem strādājot pie tik svarīgiem jautājumiem, lai nodrošinātu arī demokrātiskas atvērtas debātas par tik svarīgiem jautājumiem kā krimināla tiesības un uh, uh, bērna aizsardzība. Mēs sagaidām jaunu institucionālo ietvaru, lai tas varētu arī uzlabot uh, likumdošanas saturu. Pilsoņi sagaida, lai Eiropas Savienība efektīvi varētu aizsargāt vismazāk uh, aizsargātās personas no uh, tik uh, vadarbīga. Uh, noziedzības. Paldies, paldies! Un tagad aicinu padomi izteikties. Es nezinu, kurš izteiksies padomas vārdā. Jums nāksies ar sevi iepazīstināt. Jūsu runātais vēl nav ieradies labi. Tādā gadījumā dodu vārdu debatēm. Vispirms Vikstrēmas kundze, Baskortas kundze un tad Kellers kundze. Lūdzu, Vikstrēmas kundze. Thank you, Chair. Paldies priekšsēdētāji. Komisijas priekšlikums, kāds ir mūsu priekšā, ir ļoti svarīgs priekšlikums. Es uzskatu, ka mēs visi par to esam viensprātis. Lai arī pie kādas grupas mēs piedaram, cīņa pret seksuālo vardarbību, pret bērniem, bērnu seksuālo izmantošanu un bērnu pornogrāfijas apkarošanu ir absolūta prioritāte ikvienam. Un tā kā šāda veida noziedzība šķērso visas dalību valstu robežas, mums Mums ir jārīkojas eh, vienādi cīņā pret to. Arī cilvēku tirzniecība, pārobežu noziedzība pieprasa ļoti stingru sadarbību Eiropas Savienības līmenī. Šajā gadījumā es domāju, ka ļoti daži ir tikai apšaubot to, ka mēs būsim tikai spēcīgāki, ja apvienosim savus spēkus. Ir priekšlikumā dažas detaļas, eh, kuras mums būtu jāapskata padziļināti. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments dialogā ar, Eiro, ar padomu un komisiju var sniegt savu ieguldījumu, lai uzlabotu tekstu. Piemēram, ir eh, arī sekums par to, kā komisija var eh, paziņot, ka tai nav nepieciešama ārēja ekspertīze un tajā pat laikā Komisija saka, ka viņiem uh, trūkst uh, uzticams statistikas informācijas. Manuprāt, tas ir pretrunīgi. Es tiešām vēlētos dzirdēt ko par uh, šo kādu skaidrojumu no komisijas. Es zinu, ka daudzi kolēģi ir vilšies par 21. pāntu, kas aicina bloķēt uh, mājaslapas, uh, kuri tiek izplatīta bērnu pornogrāfija. Dažās dalībvalstīs, piemēram, Zviedrijā, mājaslapu bloķēšana jau tiek praktizēta. Uh, bet uh, brīv, pēc brīvprātības principa un kā sadarbības veids starp policiju un ja, um, internetu pakalpojumu nodrošinātājiem. Es domāju, ka dalībvalstīm būtu jālēm par šāda veida pasākumiem un nevajadzētu regulēt neko šai sakarā Eiropas līmenī. Vēlos izteikt arī ko vispārīgāku. Ir zināms, ka lielākā daļa noziedznieku netiek atrasti internetā, bet kaut kur ļoti tuvu bērniem bieži vien noziedznieki nu, tie, kuri ir ļoti tuvu bērniem, vai tie būtu uh, ģimenes locekļi, pasniedzēji, baznīcas pārstāvi, tuvi cilvēki, pie kā vēršas bērni pēc atbalsta. Priekšlikumā trūkst informācijas par to, kas notiek mājās, ģimenēs, pavisam tuvu bērniem. Mums ir jācīnās pret seksuālo vardarbību internetā, bet mums ir arī jācīnās pret to mājās Un ka, katrā vietā, kur to varbūt tik eh, grūti ir identificēt, piemēram, baznīcās, ko tātad ir kolēģis, tiešām u, esmu ļoti priecīgi par komisārs Mālstrins priekšlikumu un esmu gatava arī strādāt ļoti cieši ar eh, Anģelilī kundzi, kā arī ar nu, referentiem padomu un komisiju, lai cīnītos pret šo noziedzību, kas skar tik daudz bērnus. Buskuts kundz, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Aiz, aizstāv Belgīts Pēlskundze, viņa ir mūsu ēnu referente, un viņa tagad dodas uz ASV. E. Tādēļ esmu šeit un runāju viņas vietā. Pirmkārt, mūsu reakcija uz 21. komisijas priekšlikumu attiecībā uz uh, tīmekļa vietnēm, kuras tiek bloķētas. Mums ir jānosaka ļoti skaidrs signāls par to, ka uh, satura izdzēšana ir absolūti mūsu prioritāte. Ja mēs to nevaram īstenot tuvākajā nākotnē, mā, tīmekļu vietņu bloķēšana varētu tikt izmantota kā pārējas posma instruments attiecībā uz prevenciju. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums uh, nav pietiekami uh, padziļināt šajā jautājumā. Komisijai jautājums, vai jūs, es, ko jūs esat iecerējuši darīt, lai varētu novērst bērnu seksuālu izmantošanu? Vai varbūt visām dalību valstīm um, būtu pienākums parakstīt ANO konvenciju par bērnu aizsardzību? Tas arī uz uh, piekrišanu, kā tiek dota. Un vai bērni tiek definēti par kā bērni, kur ir jaunāk par, personas jaunāks par 18 gadiem. Un tas attiec arī tad šo problēmu attiecībā uz dzimumu vecumu, par seksuālo šo piekrišanu un arī par, par ievilināšanu arī, kas tiek īstenot uh, internetā, tiek apkarota, bet kā to varētu identificēt? kādi ir arī citi veidi, lai varētu kontaktēties ar bērniem un šīs seksuālās vardarbības um, īstenošanā. Un tad arī jautājums par standartiem uz dažādiem kriminālu noziegumiem, vai komisija piedāvā kādus konkrētos minimālos standārtus šo kriminālu noziegumu definēšanā. Jautājums, vai ir vai šie minimālie standārti ir arī savietojami ar nacionālo likumdošanu, vai ir nepieciešama tomēr vairāk harmonizēt nacionālo likumdošanu kāda ir arī komisijas viedoklis arī par šiem izmeklēšanas, kā attiecībā arī uz smagiem noziegumiem. Un tagad Kēlērs Hunslūds. Paldies! Es domāju, ka mēs šeit varam piekrist visi priekšlikuma mērķim. Jautājums ir par to, kā mēs to varētu sasniegt pēc iespējas pēc iespējas efektīvāk, kāds ir labākais veids, lai to sasniegtu, un kāda varētu arī būt blakus efekti mūsu lēmumam, jo labi iet, labas ieceres nevienmēr noved pie labiem rezultātiem. B Bloķējot vai filtrējot piekļuvi pornogrāfijas tīmekļa vietnēm, manuprāt, nav labākais risinājums, jo ļoti ļoti eh, pat nelielām zināšanām var apiet šo bloķēšanu un filtriem. Es domāju, efektīvāk būtu vienkārši slēgt eh, šīs mājaslapas, kur eh, tiek pasādāt noziegumi, jo lielākā daļa bērnu pornogrāfijas mājaslapas ir vai nu Eiropā vai ASV pretēji priekšstatam, ka šīs mājas ja slapas ir tādās vietās, kur mēs nevaram tās sasniegt. Mums ir jau nodrošināta sadarbība ar lielākajām daļām dalību valstu, kur atrodas šīs mājas lapas, un jau mums tagad ir iespējas uh, cīnīties pret šo noziedzību ierastā veidā, kā mēs to darām. Slēgt mājas lapas ir daudz efektīvāk, jo mēs vienkārši slēdzam tās un nevis vienkārši filtrējam, bet mēs uh, Jo, ja ir filtrs, tad saturs joprojām paliek un pie šīm mājaslapām var piekļūt. Tad kādēļ komisija vairāk nekoncentrējas uz šo, ja jūs sakāt, ka dalību valstīm vajadzētu bloķēt mājaslapas, nevis ieguldīt lielāku darbu, lai tās pilnībā varētu izdzēst? Nākamais jautājums. Kurš, kuram būtu jā, jūsuprāt, jālēm, kuras mājaslapas būtu jāfiltrē un kuras nē? Jo ir ļoti svarīgi, manuprāt, apzināties kā mēs filtrējam mājaslapas, ņemot vērā tā satura, pat, ja tur nav iesaistīts nekāda tiesas spriedums, kas to lūg, liktu darīt. Jūs savu priekšlikumu arī koncentrējat uz bērniem, kur ir uh, jaunāk par 18 gadiem. Mums ir jāsaprot, ka šis uh, piekrišanas vecums ir daudz zemāks. Sek Solās aktivitātes ir īstenībā arī bērni, kur ir personas, kur ir jaunāk par 18 gadiem, un nevajadzētu viņus kriminalizēt Un piekrīt arī Vīkstrēms kundzei, kas saka, ka bērnu risks patiesībā ir daudz lielāks viņu tuvākajā vidē no cil to cilvēku puses, ar kuriem viņi tieks ikdienas, ko komisija padomi ir iecerējusi darīt, lai cīnītos ar uh, šo problēmu. Paldies, Kellers kundze. Vēl trīs cilvēki vēlas izteikties. Lūdzu runātājus uh, būt lakoniskiem. Mero kundze. īsi. Es vēlētos uzstāt uh, uz uh, to aspektu, kuru minēja iepriekšējā runātāja. Jo komisijas komentārs par mājaslapu bloķēšanu un uh, dzēšanu, tas ir ļoti skaidrs. Es nezinu, kāda komisija vispār izteikt šo komisiju attiecībā uz mājaslapu slēgšanu. Es gribētu zināt, ko komisija uzskata, ka mēs nevaram vienkārši slēgt, izdzēst šo mājaslapu, nevis tikai bloķēt piekļuvi. Kādēļ komisija uzskata, ka šī bloķēšana nav iespējama? Un otrkārt, par noziegumiem, par pornogrāfiju nav īpaši plašu datu, bet Mēs gribam izveidot novērošanas centru, kas koncentrētos uz uh, noziegumiem, kas veikti pret sievietēm. Varbūt šajā novērošanas centrā arī varētu iekļaut datu apkopošanu vismaz Eiropas līmenī, statistikas datus par uh, šādu veidu noziegumiem, jo, ja mums nav datu, mēs nevaram iet uz priekšu. Uh, statistikas dati būtu ļoti svarīgi Eiropas līmenī. Un trešais par uh, um, šo noziegumu ka bieži vien bērni neatzīst šādu seks, uh, seksuālo noziegumu no uh, faktu. Uh, Kā mēs varētu zināt, pat ja bērni paši to nesaka, ka viņi ir bijuši šādi seksuālās vardarbības upuri, varbūt kāda iestāde vai kāds mehānisms, lai varētu šādi uh, aicināt, mudināt upurus, informēt par uh, šādu vardarbību un tādējādi veicināt arī to apkrošanu. Paldies! Pilnībā piekrīt priekšlikumu mērķim. Nesen arī laikrakstos ir ļoti daudz rakstīts par seksuālo vardarbību pret bērniem arī baznīcā. Ir ļoti daudz gadījumu katoļu baznīcā, kas mums tiešām liek šausmināties. Mūsu paudz uzskatīja, ka ģimene, skola, baznīca, sabiedrība kopā Tiem jārespektē bērnu un jāaizsargā, kā māte esmu ļoti satraukta un arī kā vecāmā esmu satraukta un man ir jautājums, kādā sabiedrībā mēs audzināsim mūsu bērnus. Vēl jau vairāk tādēļ, ka baznīcai vajadzētu pieņemt bērnus un baznīca ir tā vieta, kur pārkāpj kur pārkāpa bērnu tiesības. Reiz lasīju, ka Turcijā bērni jaunas meitenes, ka viņas izro viņu pasniedzēju skolā. Un šeit esmu ļoti satraukta, jo neiedomājam, kā direkto, skolas direktori vai pasniedzēji īstenot šādu seksuālo vardarbību pret jaunām meitenēm. Un visbeidzot, ģimenēs ir ļoti daudz gadījumu, kur tēvs patēras grieķiski, ja mēs svītrojam pā, tad paliek teras, kas nozīmē grieķiski monstrs. Un bieži vien šis tēls kļūst par monstru. Viņš pats saro savu bērnu. Nu, Un e, tas man ļoti satrauc. Un mums kā parlamentam vajadzētu uh, raudzīties, kā mēs varētu palīdzēt ģimenēm šodien, vecākiem, ģimenes šīs institūcijas, kas diemžēl mainās, un mums ir jātīsta, jānosaka kopējas sankcijas, viena likumdošana, kā arī jāapkopo nepieciešamie statistikas dati. Es domāju, ka mums vajadzētu izveidot gan dialogu ar baznīcu, ar uh, pasniedzējiem, ar skolu, ar vecākiem, ģimenēm un raudzīties, kā mēs kā Eiropas parlaments varētu palīdzēt īstenot šo cīņu. Es domāju, ka daudz kas ir jādara likumdošanas jomā. Paldies! Paldies, vēl divi runātāji ir pieteikušies runāt. Varbūt vēl kāds. Ja nē, tad es tagad aicināšu Blinkevičotis kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu piekrist tam, ka šāda direktīva ir vajadzīga. Tas tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk nonāktu pie kopīga risinājuma. Manā valstī, Lietuvā, ir notiek ļoti nopietni pedofilijas skandāli. Un tādēļ esmu tikai par to, lai šajā direktīvā tiktu iestrādāts mehānisms, kas ļautu nodrošināt tiesības un iespējas cīnīties pret uh, bērnu seksuālo izmantošanu arī viņu pašu ģimenēs, jo mēs zinām, ka bieži vien tieši ģimenē notiek bērnu seksuāla izmantošana. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tiktu radīts šāds efektīvs mehānisms. Otrakārt, manuprāt, ir vajadzīgi pasākumi, kas ļauj nodrošināt bērna tiesību aizsardzību, tad, ja bērns ir kļuvis par upuri. Un šeit ir veikti dažādi pētījumi un aptaujas, un mēs zinām, ka šādos gadījumos, kad bērns ir seksuāli izmantots, ir ļoti nopietna psiholoģiskā trauma. Treškārt, runāšu tagad par uh, mājaslapām ar bērnu pornogrāfiju. Esmu par to, lai šīs mājaslapas tiktu slēgtas, svītrotas, izdzēstas, bet nevis vienkārši bloķētas, jo man šķiet, ka bloķēšana jau neko nedod. Ceturkārt, laiks, kas ir vajadzīgs policistiem, lai izvērtētu un izmeklētu šīs nopietnas lietas. Šis laiks ir ļoti garš parasti, un tāpēc es vēlos, ka lai mēs runātu arī par šādiem jautājumiem. Vosakungs, paldies priekšsēdētāji, cik ļoti labi, ka mēs tagad risinām šo jautājumu, jo gal galā mums ir jārunā par to, kā nepieciešams apkarot pornogrāfiju un, protams, apturēt izplatīšanos. Vairāk nekā skaidrs. Tas attiecas gan uz internetu, bet te pašā laikā ir skaidri un gaiši jāpasaka. Un man īstenībā ir diezgan vienalga, vai mēs bloķēsim uh, šīs mājas lapas vai arī pavisam izdēsīsim, bet man pats svarīgākais būtu, lai mājas lapu piedāvātais, tātad pakāpojums sniedzējs, lai šis cilvēks, šī persona būtu absolūti atbildīga par savu noziegumu. Mēs zinām, ka arī reklāmā tās darbojas. Ir, piemēram, tāds ētikas kodeks vai rīcības kodeks, un tas nozīmē, ka arī pakāpojums sniedzēji interneta pakalpojumiem varētu izdomāt kaut ko līdzīgu, tā lai šis pakalpojums niedzējs arī būtu atbildīgs. Manuprāt, nepieciešams izstrādāt tādus noteikumus, kas ir absolūti praktiski. Un es nezinu, cik lielā mērā mēs varēsim to panākt ar kriminālu tiesiskiem pasākumiem, jo es nezinu, vai tiešām būtu pareizi uzskatīt par kriminālu noziegumu uh, tikai kādas mājaslapas aplūkošana, jo skaidrs, ka šeit ir nepieciešams ļoti grūts, grūti pierādīt, ka cilvēks to ir darījis. Taču ir vairākas jomas, kur tik tiešām var rīkoties turklāt uzreiz, lai uzreiz no paša sākuma vairs nebūtu iespējas šo noziegumu pastrādāt. Bet runājot konkrēti par uh, krimināla tiesiskiem pasākumiem, tad mēs varam Uh, nu, piemēram, piedāvāt arī kompensāciju upuriem, kā viena no pasākumiem. Lielas paldies, Vosa kungs, man ir daži komentāri no savas puses. Un tad es ļaušu izteikties prezidentūrā. Malina Kova kungs ir atnācis, viņš runās. Nu, vispirms. Vēlos teikt, ka pilnībā piekrītu tiem kolēģiem, kas teica, ka mājas lapu dzēšana ir vislabākais variants ka šī, šā ir jābūt prioritātei. Ko komisija nav teikusi, ir kādēļ komisija uzskata, ka labāk bloķēt. Jo ir tā, ja 50% šo mājaslapu atrodas ASV, un tāda šī nav nekāda banāna republika, tas ir mūsu tuvākais partneris, tad mēs varam pateikt ASV, tagad lūdzu bērnu seksuālo izmantošanu un apkarošanu uzskatiet par visnopietnāko prioritāti un, un dzēsiet, metiet laukā šīs mājas lapas. Vēl viena lieta - tehnoloģijas. Manuprāt, tehnoloģija nav risinājums. Tehnoloģija nevarēs aizsargāt mūsu bērnus, jo lielākoties bērni tiek izmantot, seksuāli izmantoti, un to dara cilvēki, kas viņiem ir vistuvāk. Un es zinu, ka daži uh, pat no klātesošiem to ir. Uh, piedzīvojuši. Jā, protams, tehnoloģiskā. Tehnoloģiskie risinājumi ir ļoti laba lieta, bet īstenībā tehnoloģiskie risinājumi neaizsargā bērnu. Un tagad vēl viens komentārs, tīri personisks, nevis politisks. Manuprāt, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībai ir oficiālā pārstāvniecība Vatikānā. Un ņemot vērā to, ka Barozo kungam pavisam drīz ir oficiāla tikšanās ar reliģiskiem līderiem, esmu ļoti pārsteigta, ka Barozo kungs negrib runāt par šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu, jo viņš saka, ka tā nesot Eiropas Savienības kompetence. Manuprāt, tā ir Eiropas Savienības kompetence, ir jārunā Eiropas pilsoņu vārdā. Un šajā gadījumā tas, protams, nebija jautājums, vienkārši es vēlētos, lai komisija šo informāciju nodotu Barozo kungam. Un tagad lūdzu Malino Kobo kungs, jūs varētu nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, un pēc tam varēs runāt arī referenti. Lūdzu, prezidentūra. Muy bien, muchas uh, gracias, uh, señoras y señores diputados, señoras y señores, expresar mi agradecimiento. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, tiešām mīļš paldies par ielūgumu, par iespēju uzstāties šeit par tik svarīgu jautājumu. Es uzskatu arī, ka jautājums ir interesants, jo mums tagad ir iespēja risināt reālu problēmu. Tiešām paldies arī komisijai par to, ka tā ir ļoti intensīvi pastrādājusi. Es zinu, ka komisija ir ieguldījusi milzīgu darbu. Un es zinu, ka šādā veidā mums beidzot ir iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Gan Zviedrijas, gan Čehijas prezidentūra ir ieguldījuši milzīgu darbu, tāpēc arī, protams, paldies gan Zviedrijai, gan Čehijai. Pirms gada, manuprāt, tika izplatīts priekšlikums, pirmais priekšlikums, tagad notiek intensīvs darbs un tagad Lisabonas līgums kļuvis par realitāti, līdz ar to vajadzības gadījumā mēs pielāgosim komisijas priekšlikumu tīri tehniski Lisabonas līgumiem. Mēs šeit runājam par ļoti nopietniem noziegumiem, tiešām traģiskiem noziegumiem. Un mēs runājam par noziegumiem pret tiem, kuri paši sevi nekādīgi nevar aizsargāt, vai arī uh, pret uh, personām, kas īstenībā mums ir vissvarīgākās. Jo tiešām ir jānodrošina, lai bērnam būtu absolūti droša vide. Bērnam ir jānodrošina tāda vide, kur viņš pat jūtas aizsargāts, kur viņš jūtas respektēts, lai viņiem nav sajūtas, ka viņš visu laiku ir kaut kādā nedrošībā. Un te ir ļoti nopietnas aspekts. Es saprotu, ka pedofīlija, pornogrāfija, diemžēl, ir mūsu realitāte, bet Mums ir jādara viss, lai mēs varētu aizsargāt tieši bērnus. Šeit ir jāpasaka, ka Eiropas komisija, kā viņa parādījusi ar savu priekšlikumu, ir gatava cīnīties pret nopietniem noziegumiem pret bērniem un padome, protams, arī. Šajā priekšlikumā ir diezgan daudz juridisku problēmu. Un šīs problēmas līdz galam nav atrisinātas. Nu, piemēram, kad mēs runājam par bērniem, piemēram, ja ir kāds attēls, kur ir attēlots uh, virtuāls bērns, ka tas nav reāls bērns, bet vienkārši tā kā uzzīmēts. Es zinu, ka Japānā tas ir ļoti izplatīti. Daudzos gadījumos tur vienkārši tiek uzzīmēts vai attēlots nepilngadīgs, bet, protams, tā nav nekāda reāla persona. Un tad šī persona tiek izvarota, un tad jautājums ir, kā mēs to risināsim tīri juridiski. Es saprotu, ka politiski ir nostājā, ka ir nepieciešams panākt to, lai bērnu pornogrāfija vispār neeksistētu, bet šeit nu tīri juridiski, kā šeit var rīkoties, vai tā ir vai nav bērnu pornogrāfija. Uh, visās jomās ir pelēkās zonas, arī šeit. Daudzos gadījumos nav skaidri iespējams definēt kādu noziegumu. Nu, piemēram, Nu, kā es tikko teicu, ja ir attēls, kur it kā ir bērns, bet tas nav reāls bērns, tad, tad ko lai dara šādā gadījumā? Bet šeit, protams, ir skaidri un gaiši jāpasaka, kā mēs definējam bērnu pornogrāfiju, kāda rīcība tiks uzskatīta par bērnu pornogrāfiju un kāda nē. Un šeit mēs tik tālu vēl neesam vienojušies. Runājot konkrēti par krimināltiesiskiem pasākumiem, krimināltiesiskiem sodiem, padomē tika par to ļoti nopietni spriest, arī komisijas sākotnējā priekšlikumā bija diezgan daudz informācijas. Un šeit uh, krimināla tiesiskie sodi mums, protams, ir ļoti pieņemams pasākums, bet, nu, tīri praktiski mēs zinām, ka šāda veida sodi bieži vien nemaz netiek piespriesti. Tad, protams, nākamais jautājums par to, ja kāds noziegums tiek sodīts ar, teiksim, 10 vai 12 gadiem cietumā, un tad mēs, teiksim, turpinām diskutēt par to, vai šie 10, 12 gadi, vai tas ir smags noziegums, vai tas ir vienkārši noziegums vai pārkāpums. Nu, reāli jau ir tā, ka likumā ir rakstīts 10 līdz 12 gadi, bet praksē ir tikai 6 mēneši. To mēs esam konstatējuši. Tad nākamais jautājums. Un par to jau tika runāts šodien. Jautājums ir, kā ir ar šo vecumu? jo mēs zinām, ka daudzos gadījumos um, regulējums ir ļoti atšķirīgs. Piemēram, 27 valstīs bieži vien šis vecums, no kura bērns drīkst pateikt jā, es tagad vēlos stāties seksuālās attiecībās, un tas ir pieļauts. Es zinu, ka dažās valstīs šis vecums ir kāds 16 vai 18 gadi. Bet citās valstīs savukārt ir daudz mazāk, nu, piemēram, pat 12. Un šeit sanāk, ka sistēma ir ļoti neelastīga. Un šeit tas nozīmē, ka diezgan grūti definēt, kādā brīdī seksuālās attiecības ar nepilngadīgo kļūst par noziegumu. Piemēram, Spānija ir 13 gadi. Tad no 13 gadiem bērns var oficiāli, legāli stāties dzimumattiecībās. Es zinu, ka citās valstīs 16 gadi vai arī 18 gadi. Un šeit, protams, ir šī sociālā realitāte, kas ir ļoti atšķirīga dienvidos un ziemeļos, un bieži vien jaunieši ļoti agri stājas dzimuma attiecībās. Tāpēc, nu iedomājamies reālu situāciju, 15, 16 gadīgs, nu piemēram, 15 gadīga meitene, viņai ir 16 gadīgs draugs, un, teiksim, līdz 5, 16 gadi ir tas slieksnis, no kura drīkst uzsākt dzīvumu attiecības šajā konkrētajā valstī. Un, nu tad, um, kā mēs to vērtējam? It kā viņš jau ir tā kā dzimuma pilngadīgs, bet viņa vēl nē. Un, protams, līdz ar to detalizēti jāskatās, kāda tad būs tā situācija. Protams, mums ir skaidri jānosaka, kurš tad ir bērna pornogrāfijas klients, un šis klients obligāti jāsoda, tur variantu nav. Tad vēl, runājot par bērnu pornogrāfiju, ir jārisina jautājums, kas ir saistīts ar šo to, ka bērnu pornogrāfija tik ļoti plaši izplatīta, un bieži vien tīri tehniski tiek izmantot ļoti sarežģīti veidi, sarežģītas metodas. Protams, ir pieeja internetā un iespēja lejuplādēt Uh, šādā veidā, protams, cilvēks kļūst par uh, bērnu pornogrāfijas materiālu īpašnieku, bet nu, mūsu mērķis, protams, ir panākt to, lai tie, kas uh, aizraujas ar bērnu pornogrāfiju, lai viņi tiktu sodīti. Par seksuālo turismu. Es zinu, ka komisija par to izteicās ļoti skarbi, un Spānijas prezidentūra uzskata tik tiešām seksa turisms lai izmantotu bērnus, ir ļoti nopietna lieta. Nākamais jautājums ir uh, nepilngadīgo ievilināšana. Spānija šķiet, ka tas nav tik viegli definējams, taču 6. pantā tas šobrīd ir iekļauts. Tālāk varam ieskatīties 10. pantā. Tur ir informācija par to, ka atsevišķos gadījumos um, pastāv iespēja definēt ievilināšanu. Tagad runājot par noilgumu. Noilgums šādiem noziegumiem, protams, ir ļoti nopietna lieta. Daudzos gadījumos bērns, kas ir cietis seksuāli bērnībā, viņš tajā brīdī neko neteica, bet tad viņš kļūst pieaugušs, drošāks mazliet par sevi un ir gatavs arī runāt par to lietu, tāpēc arī noilguma jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Tālāk par, par tiesu kompetenci. Tā arī ir ļoti nopietna lieta, kurai tiesai šī lieta piekritīga, protams. Un šeit atkal ir jautājums par to, kurā valstī tiek pastrādāts noziegums Daudzos gadījumos ir tā, ka ir kādas valsts pilsonis, kas dodas uz citu valsti, tur pastrādā savu noziegumu, un bieži vien tas bērns vēl arī ir no citas valsts, tika vienkārši pārdot seksuālai izmantošanai. Nu, tas viss ir jāņem vērā, jo ir ļoti svarīgi skaidri noteikt, kura valsts būs atbildīga par nozieguma izmeklēšanu un sodīšanu. Tas vēl ir jāprecizē, tas mums līdz galam nav skaidrs. Un tad vēl nākamais aspekts. Tā kā ir daudz jautājumu, kas ir saistīti ar valsts piedarību, bieži vien sākas problēmas, jo dažos gadījumos valsts piedarība, respektīvi pilsonība, uh, noziedzniekam atšķiras no tās valsts, kur noziegums tika pastrādāts, vai arī no tās valsts, no kurienes nāk uh, uh, pornogrāfijas piedāvātājs. Un šeit es zinu, ka mums vēl ir ļoti nopietni daudz, daudz jāstrādā. Būtiskākais ir panākt to, lai noziegums nepaliek nesodīts. Tālāk par, par atbalsta pasākumiem. Šeit ļoti nopietni viss iekļauts, te ir dažādas intervences programmas, kurus var nodrošināt Un mērķis, protams, ir panākt to, lai uh, gan Eiropas parlamentā, gan padomē turpinātos diskusijas. Par uh, mājaslapu bloķēšanu vai dzēšanu mums šķiet, ka labāk, protams, būtu pavisam dzēst, svītrot, iznīcināt nevis bloķēt, bet taču ir tādi gadījumi, kad uh, mājaslapa atrodas kādā valstī, kas Eiropas Savienības tiesas aizsardzības iestādēm nav pieejama bloķēt dzēšanai, nu tad mēs varam vismaz bloķēt mājaslapas lietošanu Eiropas Savienības teritorijā. Runājot par nolīgumiem ar trešajām valstīm, šādos nolīgumos, manuprāt, ir jāiestrādā arī norma par sadarbību bērnu pornogrāfijas apkarošanā. Šādā veidā mēs varēsim kombinēt dažādus pasākumus. Lielas paldies! Paldies! Un tagad referente. Es saprotu, ka jums tagad nav viegli, bet jūs varat tagad izdarīt savu kopsavilkumu par šīm pirmajām debatēm. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties komisijai un padomēji, un arī visiem kolēģiem, kas pauda savu viedokli par šo jautājumu. Es piefiksēju visus jūsu komentārus, man tie ir ārkārtīgi svarīgi, un es tiešām uzskatu, ka nebūtu slikti. Ja mēs ar ēnu referentiem tiktos, un tad pēc iespējas straujāk varētu sākt strādāt, jo jūs redzēt, cik daudz ir jautājumu, kas joprojām nav atrisināti. Un es tik tikko dzirdēju arī no kolēģiem vēl dažus jaunus jautājumus. Un šobrīd es tiešām neplānoju runāt ļoti detalizēti par lietas būtību, jo Kā jūs dzirdējat paši, ir tik daudz dažādu aspektu, un visi šie aspekti ir jārisina, un tas prasīs ļoti daudz laika. Un vispirms viss ir jāapkā, jāapkopo, tad varēsim tikties ar ēnu referentiem, bet tiešām visiem paldies! Lielas paldies, Anģelīna Kunze! Nu tad jūsu rokās tagad ir iniciatīva tikties ar ēnu referentiem. Lielas paldies visiem! Tad būsim izskatījuši 11. punktu, un līdz ar to tagad ir 12. punkts, kas ir pamat tiesību aizsardzība Eiropas Savienībā, ikgadējais ziņojums, un es zinu, ka katru gadu mums ir ļoti nopietnas emocijas un debates, bet lieta ir ļoti svarīga. Un tā ir viens no, tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem Eiropas Savienība. Tagad lūdzu referentu. Well, uh, uh... It... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, mēs tiešām arī visi zinām, ka šis jautājums nav viegls un arī ir pietiekoši sarežģīti atrast kompromisu šajā sakarā. Domāju, ka pagājušajā gadā mums gal galā bija labs e, ziņojums un e, interesantas debatas un pārunas. Bet uh, Šis jautājums ir kļuvis uh, gan interesantāks, gan sarežģītāks, tāpēc, ka uh, mums ir šeit jaunas vērtības pamatiesība aizsardzībā. Pēc 2009. gada, kad mums uh, bija jauna harta, kas bija saistoša, tad šeit pat Mēs arī apsvērām, ko ietver šajā vārdā pamatiesība aizsardzība un ka mums vajadzētu likt lielāku uzsvaru uz to, kas tad tiešām tagad ir tas svarīgākais reāli notiekošais, lai mēs varētu arī šajā te, šī jautājuma sakrā visas novitātes iekļaut. Komisija jau ir izteikusi savu viedokli. Un tas viedoklis ir tāds, ka sasniegums šī jautājuma sakrā ir pielīdzinām vienotā tirgus eh, pozitīvajiem rezultātiem. Un eh, jaunās institūcijas struktūras un mehānismi eh, savienības Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir ļoti būtiski un mums jādomā, kā šo darbu labāk organizēt. Tātad mums ir komisārs, kas nodarbojas ar pamatiesību aizsardzību, un komisārs mums ir apsolījis visu laiku mūs turēt regulāri informāciju sapritē par dažādām novitātēm. Un mums arī ļoti svarīgi ir sekot līdzi pilsoņu iniciatīvām un arī uh, sekot līdzi, uh, kā praksē sevi uh, piesaka konvencija. Un tātad gribu akcentēt, ka visi šie mehānismi gan pieprasa mums, gan dod mums iespēju dažādus jaunus risinājumus pielietot. Izskatot vēlreiz un vēlreiz iepriekšējo ziņojumu, uh, Eh, man ir jāakcentē, ka kaut arī šis ziņojums ar vienu vēl ir spēkā, tad es vēlos jums eh, likt piekšā un tāpēc arī vēlos saņemt no jums rekomendācijas un padomus īpaši no ēnu referentiem par to, kā aplūkot šos jautājumus eh, no cita aspekta. Mums līdz šim bija pielietota vertikālā pieeja, tāpēc, ka tas aktuālākais ir tieši saistīts ar šīm izmaiņām, bet es gribētu piedāvāt šogad eh, pielietot horizontālo pieeju. Un es par to runāšu konkrētāk pēc maza brīža. Tātad mums ir jārisina tas, kā šajā uh, Uh, struktūrā mūsu uh, ziņojumi izskatīsies, kā tie uh, dzīvos, kādus jautājumus ir jāiekļauj ziņojumos, jo mēs zinām, ka mums būs no komisijas regulārie ziņojumi, no komisāra regulāra informācijas aprite. Tad paskatīsimies, kā mēs varam uh, Eh, visus šos eksistējošos mehānismus sasaistīt kopā, lai mums rastos tāda aina, eh, kura dotu ikvienam savu labumu, kurš dzīvo Eiropas Savienībā. Un kādas tad varētu būt šīs mūsu tālākās nākotnes vīzijas? Un es šajā ziņojumā aplūkošu iespējas, analizēšu mehānismus, un analizējuši arī to, ko mēs vēlamies sagaidīt gan no institūcijām iesaistītajām, gan mehānismiem. Tas nozīmē, ka mums ir sadarbība starp institūcijām, nevalstiskajām uh, organizācijām, komisiju un komisāru. Tad mums ir jāizvērtē, kā mēs varam veicināt un uh, tiesiski noformulēt labāku sadarbību. Un arī, ko mēs varam rekomendēt, uh, kā dinamiku paaugstināt uh, attiecībās ar starptautiskajām institūcijām, jo ir kļuvis skaidrs, uh, ka tuvojoties uh, cilvēktiesību sesijai, Eh, šie jautājumi ir jārisina jaunā gultnē un arī jāsaprot, ko šie jautājumi precīzi nozīmē gan mums, gan pilsoņiem un kā mums labāk šos jaunos mehānismus un vīzijas e, veidot. Kādi tad varētu būt sadarbības veidi? Arī tie mums ir jāparedz un kādi varētu šeit būt arī šķēršļi. Problēmas, kuras mēs saskatām šodien, eh, tās lietas un aspektus, kuri nestrādā pietiekoši labi. Šie aspekti arī ir jāvērtē. Mums ir trīs līmeņi. Tātad Eiropas komisija piedāvā likumdošanas iniciatīvu, tad jāseko un, un jāievēro hartas prasības, tad mums ir Eiropas Savienības institūcija līmenis. Un kad notiek ieviešana dzīvē un uh, likumdošanas process, uh, tad arī tur ir jāsako līdz, lai būtu viss atbilstoši pamatiesībām. Un tad trešais līmenis ir ieviešanas dzīvē līmenis. Uh, ka eh, šīs pamatiesība normas parādās eh, citās tiesiskajās normās. Un līdz ar to es gribētu piedāvāt to, kā mēs varam eh, gan izmantot šos mehānismus, gan griezties pie šiem mehānismiem. Es patiešām domāju, ka šajā sakarā mums ir jāizsaprot, kā vislabākajā veidā izmantot to iespēju, ka ir īpaši postenis, komisāra postenis pamatiesību jautājumos. Un es arī domāju, ka mēs uh, aģentūras darbu varam izmantot daudz labāk. Tāpat arī es domāju, ka mums vajadzētu pamatiesību jautājumu komisāru regulāri uzaicināt, eh, piedalīties mūsu darbā. Nu, principā tas ir tas, kas man ir padomā, un es vēlos lūgt jūs sadarboties visu šo jautājumu sakarā un sniegt man padomu. Es domāju, ka tieši no eh, šī brīža mēs varam arī domāt par jaunu pieeju un jauniem risinājumiem, kā labāk izmantot eh, visas iespējas kas ir saistīts ar pamatiesību aizsardzību. Paldies! Paldies Gāla kundzei! Ir divi lūguši vārdu. Pirmkārt, Danukas kundze. Ždanukas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, Kinga. Mēs esam arī atzīmējuši, ka ir eh, bijušas eh, aktīvas debatas saistībā ar iepriekšējo ziņojumu. Viens no galvenajiem jautājumiem bija tāds, kāpēc neviena no dalībvalstīm nav minēta konkrēti ziņojumā. Un tā ir uh, liela atšķirība, kad mēs runājam par cilvēktiesību jautājumu ziņojumiem ārpus Eiropas Savienības un apskatām konkrētas valstis, un uh, kad mēs runājam par to, kas notiek Eiropas Savienībā, tad mēs izvairāmies no šīs pieejas tā iemesla dēļ, ka mums ir vairākums, kad mēs uh, balsojam par šādu ziņojumu. Un tā varbūt mums vajadzētu nevis turpināt šādu pieeju, bet eh, to pārtraukt, jo es domāju, ka ja mēs runājam tikai vispārējā uh, veidā uh, un nepiesaistām cilvēktiesību pārkāpumus konkrētai valstī un konkrētai jomai, tad tas nemaz nevar novest pie uzlabojumiem nākotnē. Otrkārt, es vēlos akcentēt to, ka jūs minējāt sadarbību starp mūsu komiteju un atbildīgo komisāru. Bet te nu gribu pieminēt vienu konkrētu piemēru saistībā ar uh, nesenu pagātni un mūsu darbu. Uh, Kad mums uh, bija eh, komisārs Edings uzklāsīšana, tad viņa apstiprināja, ka būs īpašs darbinieks, kurš būs atbildīgs par uh, multilingvi, uh, par daudzvalodību, un ka šis jautājums tiks konkrēti risināts. Jūs arī minējāt hartā, uh, kur ir runāts par valodām, un ka tas mums dod jaunu iespēju izmantot arī minoritāšu valodas. Bet nesen man iznāca sastapties ar vienu konkrētu piemēru, proti, ka ministra kabinets ir oficiāli uh, pieminējis eh, dažādus attaisnojumus tieši redingas darbinieki, ka uh, var nelietot šīs daudzās minoritārās valodas. Un kolēģi, kur ir ievēlēti no Latvijas, īpaši ir uh, minējuši argumentus, uh, kāpēc nevajag lietot uh, krievu valodu, tur arī tas tika minēts um, interneta vietnē un arī, kad tika sagatavots ziņojums par dažādām valodām. Un Un tad komisija šajā sakarā arī um, dažādus argumentus sniedza. Mēs esam arī snieguši savu argumentāciju redingas uh, birojām, bet vēl neesam saņēmuši nekādu atbildi. Tas ir viens konkrēts piemērs kā var koordinēt gan pozīcijas, gan attieksmi, eh, kas ir eh, komisijai saistībā ar šiem jūtīgajiem jautājumiem. Es pilnā mērā atbildu, atbalstu jūsu priekšlikumu par to, ka ir jāveicina sadarbības starp mūsu komiteju un komisiju. Paldies! Danoks kundzei man ir vēl viens runātājs pieteicies. Tātad, Morvas kundze, jūs esat run pēdējā runātāja par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Es centīšos arī sekot līdzi eh, visiem šiem eh, jaunajiem risinājumiem, kas parādās sistēmā, kā es aizsargāt pamattiesību jautājumus, ir tīpaši tāpēc, ka esmu juristi, kas ir saistīti ar šo jomu. Bet man jāsaka, ka arvien vēl esmu tādā situācijā, ka esmu apmalsusi par to, kā eh, mūsu eh, iedzīvotāji var efektīvāk eh, tikt aizsargāti pamatiesību jautājumu sakarā pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Uh, Tātad, kad tiek ratificēta Eiropas Sanības konvencija par cilvēktiesībām, ir valstis, kad ir to jau ratificējušas, un kādas, e, tad, e, kā tālāk šis process risināsies, un kā hartā iekļautais attieksies uz e, dažādu institūciju darbu. Es uh, varu veiksmīgā kārtā arī sastapties uh, ar praktisku vienu uh, pārkāpumu risinājumu, kas nesen ir noticis. Un izmantojot šo te reālo piemēru, tad vēlētos arī redzēt, kādas būs tās būtiskās izmaiņas salīdzinot ar situāciju pēc uh, pirms Lisabonas un pēc, un 2006. E, gada 23. oktobrī e, notika 1958. E, gada revolūcijas 50 gadu svinības, un ielās bija daudz cilvēku, kas atzīmēja šo notikumu, arī, arī es pati, un, un, un daudz bērnu bija. Uh, Un bija daudz arī policistu, kuri uzbruka šos mierīgos demonstrantus. Un uh, bija arī pat uh, tādi gadījumi, kā 14 uh, eh, at, cilvēkiem tika ievainotas acis, tāpēc, ka tika lietots gumijas lodes un nelikumīgi tika simtiem cilvēku uh, aizturēti. Un šādā pirms Lisabonas līguma situācijā nekas tad arī nenotika. Nekā, nekādi šis te notikums Ungārijā netika apskatīts kā pārkāpums. Tas tika interpretēts kā pilnīgi tāda valsts privāta daļa eh, lieta. Uh, Un jāsaka, ka visas toreiz Eiropas Savienības vienotā nostāja bija nepietiekoši precīza. Vai jūs lūdzu varētu tagad uh, sniegt uh, savus uh, komentāru kopsavilkumu? Jā, es uh, zinu, ka es. Uh, runāja par ļoti delikātu jautājumu, bet es eh, ceru, ka mans jautājums ir precīzs. Referents kundze, lūdzu, pamatojoties uz šo manu piemēru, paskaidrojiet, kāda būs atšķirība eh, starp pirms Lisabonas līguma, pēc Lisabonas līguma noslēgšanas laika attiecībās pamatiesība aizsardzība. Paldies! Vēl e, viena deputāte ir lūgusi vārdu, bet esiet tik laipna, runājiet īsi. Jā, atvainojiet, priekšsēdētāji, bet tā kā šīs debats notiek daudz ātrāk nekā tas bija paredzēts darba kārtībā, jā, esmu. It's, es nedaudz noka, nokavējumu nedzirdēju, ko teica Gāls kundze, bet es saprotu, ka viņa piedāvāja struktūru, kas mūs attālināja, un tas ir ļoti svarīgi. Uh, no tāda kataloga par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībā, lai mēs varētu koncentrēties uz instrumentiem un mehānismiem, kā arī par rekomendāciju uzlabojumiem, par rekomendācijām, lai uzlabotu mehānismus un efektīvi varētu īstenot šīs pamatiesības, kāds tas ir uh, pamatiesību kārtā un arī Eiropas cilvēktiesību kārtā. Lūk. Varu atbalstīt šādu pieeju, es domāju, ka tieši tādā veidā mūsu ziņojums var būt liederīgs un efektīvs. Tajā pat laikā man arī rodas jautājumi par, um, cik liederīgi būtu pieņemt gadu pēc gada apstiprinātu uh, politisko perspektīvu, jo, protams, mēs esam uh, neesam nedz ekspertu tīkls, nedz arī kāda nacionālā pamatiesību komiteja, mēs esam parlaments un varbūt uh, Šajā sakarā mums vajadzētu tādu konkrētāku pieeju, piemērs par um, efektīvu piekļuvi mazāk aizsargāto cilvēku tiesībām cīņā pret uh, izslēgšanu un nabadzību. Tas varētu būt, piemēram, tāda varētu būt izvēle šogad, kas ļautu skatīt uh, lielu jautājumu kopumu, kur ir svarīgi, īpaši, kas ir saistīti arī ar cīņu pret diskrimināciju kādā no, noteiktā joma kopumā. Šādu pieeju īsteno arī pamatiesība aģentūra, tā to min uh, ikgadējā ziņojumā. Tā ir ļoti produktīva pieeja, tas ļauj skatīt daudz svarīgus jautājumus. Jo, nu, lūk, mums ir nepieciešama struktūra, kur izmantojot mūsu instrumentus un institūcijas. Mm, Neķus. Bet tajā pat laikā ir uh, nepieciešams arī atbildēt uz eh, varbūt vismelnākajiem jautājumiem, smelnākajiem un sarežģītākiem jautājumiem, kur nepieciešams izstrādāt rekomendācijas vai īpaši strādāt institūciju līmenī. Varbūt ir kāds veids, kā mēs varētu kombinēt šīs abas pieejas, lai eh, nāktu klajā ar tā dokumentu, kam būtu politiska vērtība, lai mūs uzklausītu arī padomu un komisiju. Tas, manuprāt, ir uh, ļoti svarīgs mērķis, kādu vajadzētu sasniegt. Jebkurā gadījumā man šķiet, ka arī satradojoties ar Gāles kundzi, vajadzētu arī pavisam ātri īstenot diskusijas tieši par šādu veidu pieeju. Lai katrs var sākt strādāt pēc iespējas vērtīgāk. Thank you very much, Mrs. Flotter. Before giving the floor to the... Paldies. Atvainojos uh, par to, ka un mainām darba kārtības punktus, bet es pat neierobežoju runāšanas laiku. Darba kārtība. Šis laiks tāds vispārīgs, nevis uh, paredzēt uh, trīs vai četras desmit minūšu pauzes, kur mēs neko nedarām. Mēs labāk tad izvēlamies garāku pauzi. Galskundze, paldies priekšsēdētāji! Es varu piekrīst uh, visām idejām. Kādēļ neskatīt visus jautājumus, kādēļ neminēt dalību valstis? Mēs ļoti labi zinām. What, uh, Mēs zinām šajā komitejā, kādas problēmas rodas, kad eh, tiek minēts dalība valsts, un mēs neuzskatām, ka šis ziņojums tagad, mums tagad ir šī iespēja radīt jaunu sistēmu. Un rodas problēmas, ka mēs minējam dalību valsts. Es uzskatu, ka dalību valstis būtu šeit uh, jānorāda, bet es nedomāju, ka tas būtu jādara šajā ziņojumā. Mums ir ļoti daudz institūciju Eiropas Savienībā. Mēs gribētu zināt, kas ko dara, ko mēs sagaidām no komisijas, ko mēs sagaidām no aģentūras, kādu mēs redzam savu lomu šajā procesā, jo tas ir svarīgi. Un tad būtu jāsaka, jā, mēs redzam, ka ir problēma, tajā vai tajā jomā vai tajā tajā dalību valstī. Ko komisija dara? Vai aģentūrē attiecīgie dati, jo tādēļ jau viņi ir izveidot, lai tā varētu apkopot uh, objektīvu informāciju, kur pēc tam var izmantot. Kā šīm institūcijām būtu jāstrādā, lai novērstu debates, kuras mūs nekur nenovedīs, jo vien teiks jā un pārējie teiks nē. Jo vienkārši šāda veida debatas, kas attiecas uz dažādām jomām, Mums nu, ir nepieciešama ļoti solīta informācija, dati, lai mēs varētu uz tiem balstoties. Un man ir sajūta, ka mēs izveidojam daudz institūciju, un tad, kad mēs sakām, mums ir problēma ar vienu dalību valsts, tad mēs neizmantojam šīs institūcijas, kuras esam izveidojuši, lai tās izmantot. Mums vienkārši kaut ko sakām, bet mums nav attiecīgā informācija bet eh, tajā pat laikā mums ir institūcijas, kuras var sniegt attiecīgo informāciju. Es gribu teikt, jā, mums ir komisārs, kas atbildīgs par pamatiesībām, mums ir uh, daudz institūciju, aģentūru. Tagad mums ir jāsaka, kā mēs vēlētos, lai tas darbotos un ko mēs sagaidām no viņiem. Tad ir atbildes Morvais kundzes jautājumu. Daudz jautājumu, kurus jūs minējāt, ir ļoti svarīgi jautājumi. Ļoti svarīgi arī redzēt un raucīties, kādēļ šīs izveidotās institūcijas, lai darītu attiecīgo darbu, varbūt nedara šo darbu, sakot, ka jautājums ir ļoti delikāts. Mums šai ziņām ir jāpasaka, kas ko dara. Mums tagad ir saistoša harta, kāda nebija iepriekš. Cilvēku tiesību konvencija. Jā, piekrītu. Šajā ziņojumā mums ir jāpasaka skaidri, ko tas viss dos pilsoņiem, un uz to būtu jākoncentrējas. Jo tur var būt liela pārpratuma, jo gaidas ir arī dažādas, ļoti svarīgi koncentrēties kā mēs vislabāk varētu izmantot šīs institūcijas mehānismus, kuri tagad ir pieejami. Arī juridisko pamatu, kādu mums ir no Lisabonas līguma. Protams, arī cilvēktiesību konvencija. Es uzskatu, ka mums ir politiskā balss. Un tas, ko mēs sakām, tā ir politiskā balss jo mūsu komiteja un Eiropas parlaments, ko sāku, tas jau ir politisks vēstījums. Tādēļ ir svarīgi, kā mēs risinām šos jautājumus. Šis ziņojums arī tiks izstrādāts visu gadu. Tas tiks skatīts novembra plenāra sesijā. Mēs varam aprunāt visus elementus, kuri kļūst aktuāli gada laikā gan dialogā par pamatiesībām ar komisiju un tam līdzīgi. Būs jauns ziņojums arī no pamatiesība aģentūras. Pavisam drīz tas tiks publicēts. Un uh, tas tiks prezentēts 10. jūnijā. Tad būs uzklausīšana 21. un 22. jūnijā. Uzklausīšana par pamatiesībām. Mēs to visu varam apkopot, visu šo informāciju un datus un arī iekļaut to šajā ziņojumā. Man pat tas patīk. Ka mēs to skatām tikai novembrī. Esmu ļoti atvērta sadarbībai. Mums ir jāsadā kopā. Mums ir jānosaka, kā parlaments var risināt šo jautājumu. Kā padarīt šos mehānismus efektīvus, lai no tiem varētu iegūt pilsoņi. Okay, thank you very much. I think you're rather... Paldies. Kolēģi. Lūk, tādējādi noslēdzam šo punktu. Tagad 45 minūšu pauze. Atgriežamies 11.30. Kopīgas debatas ar sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju saskaņā ar reglamentu 51. pāntu ir jauns priekšlikums. Mm, šis sāksies 11.30, tad lūdzu atgriežamies 11.30.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

Everybody, I reopen our, uh, our meeting. Cienījamie klātesošie, ja nav iebildumu, sāksim darbu. Mums šodien jāizskata viens darba kārtības punkts līdz 12.30, kad mēs dosimies pusdienās. Mēs runāsim tagad par cilvēku tirzniecību, šeit mums ir divi referenti, un kas ir super svarīga, nu pat pat pats svarīgākais ir tas, ka šeit ir kopīga sanāksme saskaņā 51. noteikumu punktu, tāpēc arī šī ir kopīgā sanāksme, kopīgs debats ar sieviešu tiesību dzimumu līdztiesības komiteju saskaņā ar reglamentu 51. pantu un visas sanāksmes, visas debates nākotnē saskaņā ar 51. pantu notiks kā kopīgas debatas, un mēs tad uh, šādas sanāksmes noturēsim vai nu no FEM, vai nu no Lība komitejas laikā. Jūs visi noteikti labi saprotat, ka cilvēka tirzniecība ir ļoti nopietnas cilvēka tiesību pārkāpums, un tas ir kļuvis par mūsdienu verdzības paveidu. Jūs noteikti daudz par, par to lasīt arī avīzēs. Tur ļoti bēdīgi stāsti. Un arī Eiropas Savienības iekšēnē viss notiek. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs kaut ko darītu lietas labā. Šobrīd Eiropas Savienības likumi nav pietiekami efektīvi, tāpēc 2009. gadā Eiropas komisija nāk uz klājā ar priekšlikumu padomas pamatlēmumam pār cilvēku tiesību apkarošanu un profilaksi, kā arī upura aizsardzību. Kā jūs noteikti zināt, līdz šim Lisabonas līgums jau ir stājies spēkā. Tas nozīmē, ka Eiropas komisijai vajadzēja pārveidot šo priekšlikumu, un tagad tas ir direktīvas priekšlikums. Mēs tagad gaidām komisijas jauno priekšlikumu, un 2010. gada februārī plenārs sēde pieņēma rezolūciju par cilvēktiesību apkarošanu. Un mēs tagad lielāko prieku uzklausīsim, cik lielā mērā rezolūcijas priekšlikums, kas ir tapis februārī, ir ņemts vērā komisijas priekšlikuma tapšanā esmu šīs sanāksmes līdz priekšsēdētājs Svensons kundze arī ir klāt, kas ir FEM komitejas priekšsēdētāja. Ja vien viņa nav nekādu papildinājumu vai iebildumu, tad es ļaušu uzreiz izteikties Eiropas komisijas pārstāvim. Un tad runās padome. Prīber kungs Eiropas komisijas vārdā. Lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs pieminējat, komisija ir nākus klājā ar priekšlikumu mārta beigās par cilvēktiesību apkarošanu profiloksi. Un diez vai ir vajadzība plaši paskaidrot, kāpēc šāda problēma ir jārisina. Jūs arī teicāt to savos ievadvārdos, šī problēma ir jārisina ļoti nopietni Eiropas Savienības līmenī. Vienīgais, ko es varu teikt, ka mēs nekādā gadījumā nevaram pieņemt, ka Eiropas Savienībās teritorijā joprojām pastāv šāda mūsdienu verdzība. Komisijas jaunais sastāvs arī uzskata, ka cilvēkties, cilvēku tirsniecība ir cilvēktiesība uh, pārkāpums ļoti nopietnā līmenī. Uh, direktīvas priekšlikums ir ļoti līdzīgs pamatlēmumu priekšlikumam par to pašu jautājumu, kas tika prezentēts un diskutēts padomē 2009. gadā. Kā jūs noteikti būsiet pamanījušas, diskusijas padomē noslēdzas ar vienošanās starp dalību valstīm par tekstu. Tas notika 13. novembrī pagājušajā gadā iekšli, iekšlietu un tieslietu padomē. Šeit ir norāde uz pamat aspektiem, kas ir iekļaut arī tajā priekšlikumā, ko jūs skatat tagad. Direktīvas priekšlikumā ir 2002. gada iepriekšējā pamatlēmumā būtiskākie aspekti, kā arī cilvēku apkarošanas, cilvēku tirzniecības apkarošanas konvencijas pamat iezīmes. Šo konvenciju izstrādā Eiropas padome. Šeit tiek runāts par šādiem aspektiem, ka ir jāuzlabo upurtiesības, jāpaplašina jurisdikcija, arī uz cilvēku tirzniecības pārkāpumiem, kas ir pastrādāti ārpus Eiropas Savienības teritorijas un tad jāharmonizē sodi. Komisija mēģināja ņemt vērā rezolūciju, kas ir tapusi šī gada 10. februārī par cilvēktiesību apkarošanu, un ar lielu prieku mēs paziņojam, ka mūsu priekšlikums ir ļoti tuvs parlamenta rekomendācijām, kas ir iekļautas rezolūcijā. Tāpēc ļoti ceru, ka arī jūs piekritīsiet, ka mūsu priekšlikumi ir ļoti tuvi. Es domāju, ka tagad nav vajadzības ļoti detalizēt runāt par priekšlikumu, bet vienīgais, ko vēlos pateikt, ka šis priekšlikums tik tiešām ir svarīgs solis ceļā uz šī pārkāpuma izskaušanu vai vismaz samazināšanu. Komisija uzskata, ka priekšlikums ir ambiciozs, kaut vai tādēļ, ka šeit centrā ir tieši cilvēktiesības kā instruments, ar ko apkarot cilvēku tirzniecību. Uh, Un šeit viens no būtiskajiem aspektiem ir nodrošināt upuru aizsardzību. Profilakse šeit ir tikpat svarīga kā krimināltiesiskie pasākumi. Vēlos arī pieminēt vēl vienu svarīgu jautājumu, ko nevar šajā direktīvā aplūkot. Tā ir vajadzība nodrošināt lielāku sadarbību un partnerību ar tām trešajām valstīm, no kurām bieži vien nāk uh, cilvēktirzniecības upuri. Šīs aspekts ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu efektīvu cilvēktirzniecības apkarošanas politiku. Ir jāmeklē tāds risinājums, kas Eiropas Savienībai būtu derīgs. Eiropas komisija uh, plāno turpināt savu neoficiālo iniciatīvu, lai pastiprinātu upuru aizsardzību, kas atrodas arī ārpus Eiropas Savienības. Kā jūs to varētu redzēt, pagājušā gada novembra neoficiālajā dokumentā, ko izstrādāja komisija. Direktīvas priekšlikums esošajā redakcijā, kas jau tika nosūtīts padomas darba grupai, un šeit dalība valsts pauda savu vispārējo atbalstu priekšlikuma saturam. Protams, ar laiku būs arī zināmi grozījumi, bet šobrīd tie vēl nav iestrādāti, un padomi noteikti izskatīs šo dokumentu un piedāvā savus priekšlikumus. Es domāju, ka būtu tikai loģiski, ka dalība valstis gribēs, eh, protams, pagrozīt dokumentu, bet ne pārāk. Nobeigumā pieminēšu ārkārtīgi svarīgu aspektu, kas ir tīpaši tagad ir aktuāls. Sarunu laikā par priekšlikumu šī būs pirmā reize, kad uh, Eiropas parlaments darbosies kā uh, Uh, līdz likumdevējas jomā, kas agrāk bija trešā pīlāra joma. Komisija ļoti pozitīvi raugās uz šādām pārmaiņām un ar lielāko prieku sadarbosies ar Eiropas parlamentu. Mēs zinām, ka visas Eiropas Savienības institūcijas uzskata, ka cilvēku tirzniecības apkarošana ir jāstiprina un jāuzlabo. Tāpēc mēs noteikti varam sagaidīt to, ka Eiropas Savienības institūcijas varēs par tekstu pamatu vienoties pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies! Paldies! Labi. Tagad lūkšu izteikties padomes pārstāvi, kas ir Molinas kungs. Lūdzu. Pues, eh, bien, muchas gracias uh, por darme la. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Un, protams, līdzīgi arī par šo jautājumu, tad, kad mēs runājam par iepriekšējo aspektu, arī šeit esam ļoti pateicīgi komisijai par to, ka tā ir nākus klāja ar savu iniciatīvu ļoti ātri. Jo šeit tieši bija tas brīdis, kad mainījās komisijas sastāvs, līdz ar to nebija nemaz tik viegli izstrādāt dokumentu tik ātri. Spānijas prezidentūra komisija lūdza izstrādāt dokumentu pēc iespējas ātrāk, tas arī ir noticis. Bet ne jau tikai tādēļ, ka Spānijas prezidentūra palūdza, bet tādēļ, ka šis jautājums, kā jau mēs visi zinām, ir, ir fundamentāls un tāpēc nedrīkstam izniekot pārāk daudz laika spriežot par eh, šādu dokumentu. Mēs varam ieskatīties komisijas priekšlikumā, un šeit nolīgums tika panākts padome, vienošanās tika panākta padome novembrī. Šeit, protams, ir zināmas izmaiņas, piemēram, otrajā pantā Mēs sekojam normālam konvencijas normām, bet ar zināmam, zināmiem izņēmumiem. Piemēram, eksploatācijas koncepcija tiek paplašināta. Mēs uzskatām, ka eksploatācija ir nopietns noziegums. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo cilvēku tirsniecība notiek tādā veidā, lai personas, kas tiek eksploatētas, bieži vien tiek iesaistītas arī kriminālā darbībā, noziedzīgā rīcībā. Piektajā preambulas punktā mēs runājam par atsevišķiem aspektiem, bet šeit nav nekas restriktīvs. Mēs uzskatām, ka šāds paplašinājums ir ārkārtīgi pozitīva iezīme. Runājot par sodiem, arī šeit komisija ļoti pareizi teikusi. Komisija šajā gadījumā ir uzlabojusi tehnisko trūkumu, par kur runāja vairākas delegācijas, jo agrāk mēs runājam par maksimāliem sodiem no 8 līdz 10 gadiem, un tas tīri loģiski nebija pareizi. Jo, ja mēs pareizi, ja mēs runājam par sodu, tad nedrīkst teikt vismaz 8 līdz 10 gadi. Nu, tad sanāk tā, ka šis maksimāli minimālais sods ir 8 gadi. Un tāpēc komisija tagad ir svītrojuši šo tehnisko kļūmi un loģika dokumentā ir saglabāta. Mēs runājam arī par personām, kas atrodas īpaši neaizsargātā situācijā. Esam paplašinājuši šo ideju uz nepilngadīgiem, un tiek runāts arī par to, ka varbūt ir jāiekļauj arī citas grupas. Piemēram, sievietes stāvoklī. Protams, grūtniecība nav nekāda slimība. Taču sieviete kļūst vājāka tādā situācijā, un tāpēc viņai ir vajadzīga papildu aizsardzība. Runājam arī par to, ka juridiskām personām ir atbildība. Protams, šeit ir atšķirības starp Eiropas Savienības dalību valstīm attiecību uz juridiskās personas atbildību. Dažos gadījumos juridiskai personai var iestāties arī krimināla atbildība. Citās valstīs krimināla atbildība var iestāties tikai fiziskai personai. Esam paplašinājuši arī mm, noilguma aspektu. Tas nozīmē, ka persona, kas ir cietusi bērnība, var arī jau sasniedzot 18 gadus uzsākt prasības celšanu. Šeit ir atbilstīgie aizsardzības pasākumi, kas tīri juridiski ir precīzi. Un mēs runājam par tādiem pasākumiem kā mājokļu nodrošināšana, medicīniskā apkalpošana, arī psiholoģisks atbalsts un uh, izglītības nodrošināšana nepilngadīgām personām. Un mēs ļoti konkrēti runājam par palīdzību un aizsardzību gan nozieguma pastrādāšanas laikā, gan arī pēc tam, kad personai vairs nekas, nekas nedraud, bet tomēr ir vajadzīga palīdzība un atbalsts. Mēs šeit runājam arī ļoti skaidri par noziegumu profilaksi. Lielākoties noziegumu profilaksi sedz tieši krimināltiesība normas. Nākamais aspekts, protams, ir sadarbība krimināllietās. Šeit 15. pantā tiek runāts par apmācības programmām tām personām, kas nonāk saskarē ar upuriem. Un mums šķiet, ka tieši profilakse ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Tad 16. pāntā mēs runājam par uzraudzības iestādi. Tas nozīmē, ka dalību valstīm ir absolūtā brīvība saskaņā ar 17. pantu, lai dalību valsts organizētu lietas izskatīšanu un virzīšanu sava juridiska ietvara ietvaros. Un Tas nozīmē, ka tiek nodrošināta sadarbība, bet dalību valstīm ir sava subsidiaritāte. Spānijas prezidentūra jau uzsāka neformālas sarunas ar Eiropas parlamentu. Un priekšlikumu turpinās izskatīt arī Beļģijas prezidentūra, kas ir nākamā prezidentūra. Un Beļģijas prezidentūras kolēģi jau sākuši izskatīt šo dokumentu, un es zinu, ka viņi noteikti pacentīsies arī uh, savas prezidentūras laikā gan uh, strādājot pie dokumentu par cilvēku tirzniecības apkarošanu, gan arī par, do, pie dokumentu par bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Protams, mēs nodosim visu Beļģijas rokās, uh, bet es zinu, ka viņi ir gatavi strādāt. Bet šeit jums, Eiropas parlamenta deputātiem, es novēlu to labāko. Es zinu, ka jūs esat gatavi strādāt, jūs varat rēķināties ar Spānijas prezidentūras uh, atbalstu un, protams, arī vēlāk, kad mēs būsim tikai delegācija, nevis prezidentūra, arī varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Ļoti labi, un tagad mums ir laiks referentiem, un mums ir referenti gan no Lībe, gan arī no FEM komitejas, un sākam ar Hetas kundze, un pēc tam ar nākamajiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es ceru, ka tūki. Okay ir saņēmuši manu rakstisko dokumentu, un tad varēs mani labi saprast. Vispirms paldies komisijai Cecīlijai Malstrēmai, kas ir komisārs šajā jomā un kas ir ļoti strauji nākus klajā ar šo priekšlikumu. Komisijai ir tiesības skaidri atzīt, ka uh, cilvēku tirzniecība ir mūsdienu verdzības formā, tāpēc mūsu mērķis, protams, ir apkarot šāda veida noziegumus. Šeit ir arī sociāls sekas un sociālas grūtības, un bieži vien sociālā vide ir tā, kas cilvēkus, uh, cilvēkiem liek tieši uh, darboties šajā jomā. Tāpēc, manuprāt, profilakses dēļ ir nepieciešams mainīt gan migrācijas, gan arī sociālo politiku. Mm, es runāšu tagad ļoti konkrēti, kas ir labs un kas ir netik ļoti labs šajā dokumentā. Un tad ar lielāko prieku uzklausīšu arī kolēģi komentārus. Kas man ļoti patīk, ir tas, ka bērnu perspektīva šeit ir ļoti labi aprakstīta, jo, ja mēs runājam par nepilngadīgām personām, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu ņemts vērā šo personu īpašais stāvoklis. Vēl viena pozitīva lieta ir tas, ka krimināla tiesiskā atbildība šobrīd ir paplašināta. Protams, arī Eiropas tiesām ir jāsaņem tiesības izskatīt lietu pār Eiropas Savienības iedzīvotāja līdzdalību nozieguma, kas tika pastrādāts ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. 2009. gadā Eiropas parlaments ir izplatījis dažādus priekšlikumus, Un šeit Eiropas parlamentam tik tiešām ir tiesības darboties šajā jomā. Un mūsuprāt, joprojām ir palikuši vairāki trūkumi. Nu, piemēram, nav priekšlikumu par to, kā mēs apkarosim kibernoziegumus. Jo kiber telpā noziegums skaits arvien vairojas. Nākamais aspekts ir saistīts ar koordināciju, koordinācijas funkcija, lai būtu Eiropas Savienības mērā koordinators, kas varētu sadarboties ar nacionāliem koordinatoriem, un šādā veidā varēs nodrošināt ciešāku sadarbību Eiropas Savienībā. Tāda priekšlikuma Eiropas, dokumen, Eiropas komisijas dokumentā nav. Vēl viens priekšlikums, kas tika izteikts, ir saistīts ar datu uh, uzglabāšanu. Bērnu pornogrāfijas jomā šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, Mēs saprotam, ka globālā līmenī joprojām nav noteikumu par datu uzglabāšanu, tāpēc ir jārada Eiropas Savienības normas. Šeit mums ir sadarbība ar Eiropolu, ar Frontexu, ar, ar pamatiesību institūtu. Pantā 150 15. pantā, 2. punktā komisija norāda uz to, ka ir nepieciešams informatīvās kampaņas Eiropas Savienībā, tā lai uh, potenciāli upuri tiktu ļoti labi informēti par to, kas ar viņiem varētu notikt. Un, manuprāt, šeit ir svarīgi informēt ne tikai šos potenciālos upurus, bet arī potenciālus noziedzniekus, tā lai viņi skaidri zinātu, kādi sodi viņus gaida. Statistiski runājot, daudzos gadījumos tieši meitenes un sievietes kļūst par upuriem. Šīs fakts ieņem vērā, radot normas, kas tiks piemērots Eiropas Savienībā. Mēs šeit runājam atsevišķi par bērniem, kā par īpaši neaizsargāto grupu, taču par sievietēm, kā par īpašu grupu, mēs nerunājam. Uh, par seksuālo turismu. Tas, protams, nenozīmē, ka pārējās uh, cilvēku tirsniecības formas vairs nav svarīgas. Nē, bet vienkārši mēs nošķiram cilvēku, uh, seksuālo turismu kā cilvēku tirzniecības paveidu un saprotam, ka ir nepieciešama īpaša pieeja. Bet mums ir ļoti žēl, ka šeit dalību valsts vienkārši tiek aicinātas radīt uh, krimināltiesību normas, uh, lai apkarotu seksuālo turismu. Man šķiet, ka daudz labāk būtu rīkoties preventīvi. Tātad, piemēram, ierobežot pieprasījumu pēc lēta darba spēka. Tas ir iekļauts preambulā, bet pašā tekstā nekā nav. Manuprāt, tieši 15. pantā, 4. punktā ir jāiekļauj obligātas normas, respektīvi. Visām dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt to, lai tās personas, kas izmanto uh, cilvēka tirzniecības upuru pakalpojumus, lai šīs personas saņemtu sodu. Nobeigumā vēlos uzrunāt komisiju un padomi. Man ir vairāk jautājumu. Pirmais - komisijai. Kāpēc? Eiropas Savienības dalību valstu kompetences 9. pantā 2. punktā ir ierobežotas, jo šeit 9. pantā 2. punktā ir ierobežotas dalību valstu kompetences. Kā ir ar piekritību? 9. c pantā. Tātad 9c par piekritību. Kā šeit jautājums tiks risināts? Un nobeigumā jautājums padomēji. Kā ir ar pakalpojumu pirkšanas perspektīvu. Manuprāt, šeit ir jāparedz krimināla tiesība sodi. Nobeigumā vēlos teikt, ka Bauras kundze un es esam piedalījušies seminārā par cilvēku tirzniecību. Ā, ne, šis seminārs vēl notiks 10. jūnijā, mēs esam ielūgtas. Un mēs mēs atbilstoši atliksim uh, grozījuma iesniegšanas terminu būs jāiesniedz uh, nevis 2. jūnijā, bet visticamāk 30. jūnijā, bet tas vēl nav simtprocentīgi 30. jūnijas, jebkurā gadījumā ne 2. Bet uh, mēs noteikti jums sniegsim precīzi informāciju par to, līdz kuram datumam jūs varēsiet iesniegt grozījumu priekšlikums. Bet es tiešām jūs aicinu piedalīties seminārā 10. jūnijā, un es ar lielāko prieku uzklausīšu arī Vauras kundzes komentārus. Thank you, Mrs. Hetz. Paldies, un tagad vārds Balvers kundzei. Eh, paldies, priekšsēdētāji! Eh, šis dokuments tiešām ir solis uz priekšu un svarīgs solis uz priekšu. Uh, Tajā ir pavisam jaunas definīcijas un uh, plašāka definīcija, kura uh, mums noderēs uh, pielietojot praksē šos likumdošanas normas. Un ja salīdzinām šo dokumentu ar agrāko tekstu, tad sankciju tvērums ir eh, iekļāvis arī pirmo eh, prasību kā juridisku aktivitāti. Eh, tas ir bijis visai plaši izplatīts pielietojums visā uh, Eiropā, un līdz ar to šajā priekšlikumā tas ir liels solis uz priekšu. Ļoti svarīgi arī, ka tekstā ir runāts par uh, cietušajiem, kur ir bērni. Jau ilgu laiku mēs gaidījām uz to, lai būtu iespēja iztaujāt uh, bērnus tikai vienu reizi procedūrā, un pēc tam uh, šīs pirmās uzklausīšanas uh, video ierakstu var izmantot. Pilnīgi skaidrs ir arī tas, ka vēl ar vienu ir vairāki jautājumi palikuši neatrisināti un ne viss ir pilnīgi precīzi tekstā formulēts. Tomēr es vēlētos uzdot komisijas pārstāvē vairākus jautājumus. Un šie ir jautājumi, kuri vēl priekšlikumā nav pilnā mērā atbildēti. kas attiecas uz Eiropas padomas konvenciju, tad tur ir iekļauts tas, kas saistīts ar upuru aizsardzību un piekļuvi darba tirgumu un uh, arodu apmācībai, bet priekšlikumā šis elements nav, un es arī nesaprotu, kāpēc tā tas ir. Es arī nesaprotu, kas ir par iemeslu tam, ka nav pieminēts kaut kas, kas tika pieminēts 136. Uh, priekšlikumā. Tas nozīmē, ka ir samazināts maksimālais sankciju laiks, kas šeit ir minēts kā minimālās sankcijas no 6 līdz 5 uh, gadiem un no 12 uz 10 gadiem. Mēs uzskatām, ka šādā situācijā tā ir nepieņemama cilvēktiesību uh, Eh, pārkāpuma iespēju. Un tāpēc mēs arī nesaprotam šo te samazināšanos no viena priekšlikuma eh, uz to, kas ir iekļauts tekstā. Un Kaut arī ne viss ir pilnīgi skaidrs, tad esmu eh, ļoti apmierināta ar to, ka ir šajā dokumentā runāts par tirzniecību ar cilvēku orgāniem, bet nav pilnīgi skaidrs, eh, cik lielā eh, mērā ir dažādās normās tiesību normās runāts par šo jautājumu. Un vēl man viens jautājums. Mūsu rezolūcijas uh, priekšlikumā mēs esam norādījuši to, ka rekomendējam Eiropas komisijai eh, sekojošo. Ir jāizveido priekšnoteikumu, lai būtu uh, vai no nu komisārs, komisāra postenis vai starptautiskie referenti, jo pašlaik referenti netiek koordinēt starptautiskā mērogā un arī, kas attiecas uz šiem aspektiem, dažādie ģenerāli direktorāti netiek koordinēti. Un vēl viens aspekts, kur vēlos pieminēt. Un uh, konkrēti vecuma ierobežojums 18 gadi. Esmu dzirdējusi, eh, ka vairāki eksperti ir eh, neapmierināti ar to, eh, un no metodiskā viedokļa tā ir ļoti veca metodika, kas ir saistām laiku 1920. gadi, un tas tad arī īstenībā ir pamatā, kāpēc šāds vecuma limits ir norādīts. Bet, ja mēs runājam par bērnu, kurš ir upuris, tad eh, pret eh, viņu uh, izturās kā pret uh, mazgadīgo, bet pēc tam parādās vecuma ierobežojums. Ja upurim nav dokumenti, tad uh, cenšoties noskaidrot upura um, vecumu, tad te ir divas iespējas vai nu. No Eh, tiek veikts kaulu rengens vai arī tiek izvērtēts sobu stāvoklis. Un gribu teikt, ka daudz uzskata, ka šīs paņēmienas, abi paņēmieni ir pazemojuši. Paldies, Bāvērts kundze. Tā tad trīs kolēģi, Sargentīnī, Smoroji un Kosta ir izteikuši, un vēl Bjankas kundze, un vēl viena roka tik pacelt, vēlas izteikties. Tātad došu vārdu tiem, kur ir pieteikušies, un tad slēgšu uh, runātāju pieteikšanos, un pēc mūsu diskusijām atkal slācīsim komisiju. Sargentīnī kundze ir pirmā mūsu uh, sarakstā, kas pieteikšies runāt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, Šī direktīva ir saistīta ar to, lai novērstu apspiešanu un aktivizētu aizstāvību. Es gribētu runāt par aizstāvības pusi. Domāju, ka vislabākais, ko var darīt, lai palīdzētu cilvēkiem uh, aizstāvēt sevi šajā gadījumā, ir dot pilnvars cilvēkiem, kuri ir kļuvuši par uh, cilvēku izniecības upuri. Un te arī diez vai būs runāts par to, Eh, ka informācija, eh, kura tiek izmantota, nav direktīvas tvērumu iekļauta. Bet eh, runājot par uzturēšanās atļaujām, te tas netiek aplūkots. Ko nozīmē upura aizstāvība? šajā sakrā runājot direktīvā kaut kas uh, nav līdz galam ielikts. Mēs varam palīdzēt cilvēkiem dažādos veidos, gan ar veselības jautājumiem, uh, gan ar psiholoģiskajiem, bet mēs uh, nevaram pilnā mērā palīdzēt viņiem aizstāvēt sevi, ja ir runa par uh, uzturēšanās atļauju, īslaicīgās uzturēšanās atļauju, un kā tas iet kopā ar uh, prokuratūras darbu. Jau agrāk uh, tas ir bijis sarežģīti upuriem, ju, kuri baidās sadarboties ar prokuratūru. Šajā direktīvā ir runāts par ilglaicīgu prokuratūras darbu, pat tad, ja upuris nesadarbojas. Tas ir labi, kad mēs domājam par to, ka ir jāatrod uh, krimināli noziedznieki, bet tas atkal nav saistīts ar šo te um, uzturēšanās atļaujas iegūšanu, un tā tad mums ir jāpalīdz šajā ziņā cilvēkiem aizstāvēt sevi. Vēl viena lieta, ko vēlos akcentēt, un tā būs pat varbūt vēl pretrunīgāk uh, uh mūsu grupas darbā, un tas ir par to, kā sodīt tos, kuri ir kaut kādā veidā saistīti ar pakalpojumiem, bet kuri nezina, ka konkrētais cilvēks ir, e, ir bijis cilvēktiesniecības upurs. Ja mēs runājam par aktoru uh, sodīšanu, tad uh, tas ir tikai attiecināms uz komerciālajiem seksa pakalpojumu sniedzējiem. Mm bet eh, ja tas darbs, ko jūs veicat, un tas likumīgs vai nelikumīgs, vai esat eh, iesaistīts cilvēktiesībā vai nē, eh, tad vienalga jūs tiksiet marginalizēti sociālā ziņā. Un te nu man ir ļoti stingrs vārds jāsaka referentē. Es to nebūtu nekad teikusi, bet e, viņa pati runātājiem, vai tas būs saistoši vai nē, padomas sakarā. Un, ja mums ir šāds minimāls uh, standārts, uh, tad uh, mēs varam būt apmierināti, bet uh, kā tas negribētu, ka tas attiektos, ka obligāts nosacījums uz visām 27 valstīm. Paldies! Paldies! Un mums ir vēl kolēģi, kuri ir lūguši vārdu. Nākošā runātāja ir Morvais kundze. Paldies! Es domāju, ka ļoti būtisks eh, jautājums, kas ir pamatā šīm diskusijām, ir tas, kā mēs redzam sasaistes un savstarpējās attiecības. Um, attiecībā uz bērnu sieviešu tirzniecību un uh, Uh, prostitūciju un seksu industriju. Es domāju, ka no šī jautājuma mēs ilgāk nevaram izvairīties, jo ir uh, lī veikti daudzi pētniecības darbi. Es pati arī esmu veikuši šādu pētniecības darbu uh, par uh, seksuālo vardarbību un um, uh, cilvēku izniecību. Bet te uh, nu jāsaka, ka uh, Principā, eh, ja, ja mēs akceptējam šādas noris, tad mēs faktiski padarām šādu seksu industriju kā normālu industriju. Un ja tā, tad eh, eh, ļoti cieši ir saistīts šie procesi ar prostitūciju un ar vien lielāks ir piegādas. Jo eksistē taču šāds uh, seksa pakalpojums sniegšanas darbs. Un varētu teikt, ka citē, citējot uh, to, kas attiecas prostitūciju, tas ir visai intriģējošs darbs, un tā tad, jā, ir lielāks pieprasījums, Tad, protams, ir arī atbilstoša reakcija piegādes, kuras eh, savukārt mākslīgi apmierina eh, ar dažādām vardarbīgām sieviešu tirzniecības metodēm. Es nedomāju, ka mēs te kaut kā varam palīdzēt tiem, kuri ir tikuši eh, vaļā no šādām te darbībām vai upuriem. Mēs esam eh, arī apskatījuši šo savstarpējo sakarību detaļas, bet viss Būtiskākais, manuprāt, kā novērst eh, šo tirzniecību, ir eh, strādāt ar prostitūcijas samazināšanu un pakalpojumi tiek sniegti ne tikai, lai identificētu upurus, bet arī attiecībā uz tām sievietēm, kuras iesaistīts prostitūcijas darbā, bet vēlas pamest šo darbu. Es domāju, ka tas ir ļoti fundamentāls uzdevums palīdzēt sievietēm, eh, kuras vēlas pārtraukt eh, prostitūciju, to arī izdarīt, jo pašlaik nav tādu instrumentu, kas efektīvi to varētu palīdzēt. Un tā līdz ar to iznāk eh, tāds se, eh, konsekvenču prostitūciju. Un es domāju, tas ir nepareizi. Kā jau iepriekšēji runātāji teica, patiešām mm, būtu slikti sodīt sievietes, kuras ir prostitūcijas laukā nodarbinātas, bet mums ir jādomā eh, par to pieredzi, kas izveidojusies Irijā un citās valstīs, kā sodīt tos, kuri eh, pērk šos pakalpojumus. Un, eh, ja cilvēki zina, ka viņi eh, pērk eh, šādu sieviešu, kuras ir nonākušas kaut kur caur cilvēku izniecību, kā mums sodīt šādas pakalpojumu pircējus? Un nākošā runātāja ir Kostas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos izteikt atzinību komisijām padomē par ieguldīto darbu Kā jau mēs eh, dzirdējām komisijas viedokļu izklāstā, tad eh, ļoti svarīga ir saistība ar trešo pilāru. Un mēs ar šo eh, jautājumu parlamentā esam saskāršies jau vairāk kā desmit gadus, tāpat arī dalību valstu parlamentos ir veikt darbs šajā sakarā. Bet tagad es gribētu veikt īsu atsauci attiecībā uz eh, sievieti eh, Mariju Palo Kolombos Tailo, kura pirms dažiem gadiem nomira, un viņa 1996. gadā iesniedza parlamentā um, dokumentus, kurus tika izmantot, kurus izmantoja Baltajā grāmatā, uh, attiecībā par cilvēku tiesību, par cilvēku izniecības novēršanu. Es domāju, ka jūs esat visu par šo darbu dzirdējuši. Un uh, padome ir reaģējusi uz jautājumiem un rezolūciju. Es domāju, ka tagad mēs esam uh, sasnieguši to, ka risinājums un attieksme ir pareizā, kādu mēs arī sagaidījām, bet man ir vairāki jautājumi. Mani vērojumi ir saistīti ar internetu, kas notiek internetu vidē. Šajā sakrā esam veikuši lielu soli uz priekšu, un uh, kā jau rāda policijas darbs dalību valstīs, un uh, kuri uh, veids koordināciju starp uh, tīkliem, nevienmēr ir pieejams visas izmeklēšanas formas un konvencijā paredzēto normu pielietošana. Tātad grūti ir izvairīties no tā, ka ir uh, sarežģīti definēt uh, precīzi, kas ir noziegums uh, kibertelpā. Un tas savukārt ir saistīts ar uh, reālo sieviešu tirzniecību. Un tālāk, kā nodrošināt ģimeņu aizsardzību saskaņā 13. pantu, e, liekas, ka tā ir visai vāja iespēja e, salīdzinot ar to, ko mēs lūdzām e, mūsu priekšlikumos rezolūcijai. Dažreiz cilvēku aizsardzība ir jāsaista arī ar eh, ne tikai vienu individu, bet eh, šī cilvēka eh, ģimenes locekļu aizstāvību un palīdzības sniegšanu. Tālāk par to, ka šis jautājums nepietiekoši labā līmenī, koordinācijas līmenī tiek pacelts nevalstisko organizāciju darbā. Tātad šeit uh, mums ir jāaktivizē nevalstisko organizāciju darbs. Un tā Tāpēc arī ir um, jādomā, kā nevalstiskās institūcijas un varētu strādāt, lai varētu atveseļot ģimeni kā struktūru un stiprināt ģimenes sociālo lomu. E, par uzturēšanās atļaujām un kā tās var palīdzēt cietušajiem vai mēs tās uzskatām par tiesībām, jo kā tas bija iepriekšējā direktīvā, vai arī tā, kā tas ir šajā direktīvā, kur tas ir saistīts ar visu globālo mm, šo jautājumu nostādni, vai mēs nesparam soli atpakaļ. Otrs jautājums, kas ir ļoti būtisks, uh, ir saistīts ar koordinatoru skar iespēju izmantot šādu amatu. Ļoti svarīgi, ka komisijā ir koordinators. dalību valstīm arī ir jāieceļ savi pārstāvi, kuri veids koordinatoru vai referentu darbu. Bez tam ah, mums vajadzētu arī soda mērus padarīt stiprākus. Vismaz tas būtu saistāms ar pieredzi manā valstī. Paldies! Mums ir vēl četri runātāji, un tad dosim vārdu komisijai, un tāpēc es vēlētos aicināt jūs runāt īsi. Alfāno kundze, lūdzu. Paldies, man komisijas priekšlikums liekas ļoti ambiciozs. Es vēlētos dzirdēt skaidrojums par devīto pāntu, pirmo rindkopu. B, C, D apakšpunktiem. Un tad par devīto pāntu es gribētu zināt, kādēļ otrais punkts nosaka atšķirību starp šiem C un D apakšpunktiem pirmajā pantā un par noziegumu ieviešanu. Visās šajās uh, likumdošanas struktūrās es vēlētos, uh, lai uh, šī šis jautājums tiktu skaitīts pēc iespējas ātrāk. Es nācu klajā ar mutisko jautājumu par uh, nepilngadīgo prostitūciju Kambodžā. Mēs ļoti labi zinām, ka 75% šo um, publisko namu klienti nāk tieši me, nāk no mūsu valstīm, no Eiropas valstīm. Nav izveidot pietiekami strikta likumdošana, lai varētu cīnīties pret šo pakalpojumu eh, klientiem, kuri iznīcina šo bērnu dzīves. Es vēlētos zināt, kādā veidā komisija ir iecerējusi cīnīties pret šo noziedzību un kā jūs iekļausiet uh, šo soda jēdzienu. Vēl Barandikas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lielākā daļa priekšlikumu, jāteic, ir interesanti. Šī iniciatīva ir ļoti laba, un te lasot priekšlikums un arī citus projektus, pie kuriem strādājam. Niecībā uz aizsardzību vēlētos šeit jautāt padomēnu komisijai, kādā veidā jūs esat iecerējuši īstenot uh, šo upura aizsardzības orderi. Bet, uh, Vajadzētu attiecināt uz arī šiem starptautiskiem tīkliem. Varbūt cilvēki, kur ir upuri, tiem būtu noteikti kāda specifiska aizsardzība, lai eh, viņa aizsardzība tiesības varētu arī uh, pārnest uz citu valsti. Kā jūs esat iecerējuši īstenot šo iniciatīvu? Attiecībā uz šo projektu, pie kur strādājam. Paldies. Blankevičs jūtas kundze atvainojiet, ka varbūt nepareizi izrunājas vārdu. Paldies, priekšsēdētā. Esmu ļoti pateicīga par šo ziņojumu un protams, visu to labāko arī mūsu referentei. Šāds dokuments mums ir ārkārtīgi vajadzīgs, un šī direktīva būtu jāpieņem pēc iespējas ātrāk. Taču pastāv daži neatrisināti jautājumi. Vai tik tiešām mēs saprotam, kādi ir iemesli tam, ka 21. gadsimta joprojām eksistē cilvēka tirzniecība? Ekonomikas krīze, nabadzība, tieši šīs ir tās problēmas, kas veicina cilvēku tirzniecības paplašināšanos. Tāpēc būtu ļoti svarīgi, lai viens no preventīviem pasākumiem kļūtu nabadzības apkarošana. Ļoti bieži par cilvēku tirzniecības upuriem kļūst sievietes vai meitenes, ne tikai no Eiropas Savienības dalību valstīm, arī no trešajām valstīm. Un šīs sievietes un meitenes visā pasaulē tiek tirgotas, tas nozīmē, ka vispirms vienā valstī, tad citā valstī. Un tad šādā veidā rodas šī nopietna problēma. Sanāk tā, ka vairs nav iespējas pateikt, ka noziegums notiek tikai vienā valstī un ka ir iespējams to arī apkarot ar vienas valsts kompetenci. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu efektīva sadarbība ar trešajiem. Šobrīd nav līdz galam skaidrs, kā komisija, kāpēc komisija nav ņēmusi vērā mūsu priekšlikumu par koordinātoru Eiropas Savienības līmenī. Un vēlos arī pateikt, ka es arī uzskatu, ka tās personas, kas pērk pakalpojumus, arī šīs personas ir atbilstoši jāsoda. Ir skaidri jānosaka pircēju atbildība. Mums, Eiropas parlamentam, ir jāatceras, ka mums arī ir atbildība arī šūpur priekšā. Paldies! Uh, Paldies, un visbeidzot, Hiršas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ēna referente liberāļu mm, grupā. Esmu ļoti gandarīta par šo dokumentu. Un es tiešām šeit saskatu ārkārtīgi svarīgu aspektu, kas ir jārisina Eiropas parlamentā. Jautājums par to, vai nabadzības aspekti arī tiek iekļaut šajā jaunajā direktīvā. Nu, tagad runāšu par to, ka cilvēku tirzniecība tiek uh, iekļauta it kā tādās normālajās darba attiecībās, nu šeit mums, mūsuprāt, vēl nopietni jāstrādā. Kas mums ir ārkārtīgi svarīgi, un arī šajā uh, komitē mēs strādājam par vēl divām direktīvām, par kurām tika diskutēts šodien - bērnu pornogrāfija, seksuāla izmantošana. Šeit ir skaidri jāsaskata, kur ir uh, kopīgas iezīmes, kopīgas definīcijas, lai nesanāktu tā, ka viena un tā pati lieta tiek definēta savādāk dažādās dokumentos. Šeit es vēlos e, piekrist tiem kolēģiem, kas ir izteikušies par uzturēšanās atļaujām. Tad, kad mēs runājam par bēgļu jautājumu, par patvērumu jautājumu, mēs arī runājam par šo aspektu. Un arī šeit, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēku tirzniecības upuru uh, tiesības uz saņemt uzturēšanās atļauju tiktu risinātas vienādā veidā. Vēl viena lieta, par ko es labprāt runātu, ir saistīta ar tirzniecības pakalpojumu pircēju atbildību, jo bieži vien tiešām sievietes cieš no cilvēku tirzniecības, un uh, daudzi, kas pērk šos pakalpojumus, manuprāt, šiem cilvēkiem arī jāparedz krimināla atbildība. Jo ja kāds skaidri saprotot, ka šī persona ir cil cilvēku tirzniecības upuri un izmanto šīs personas seksuālos pakāpojumus, tad, protams, šāds, šāds, šāds pircējs ir jāsodā. Bet jautājums, protams, ir par to, kā mēs varēsim to pierādīt. Vai tas nozīmē, ka prostitūte ir obligāti jāuzrāda kāds dokuments, piemēram, uzturēšanās atļauja vai vēl kaut kas, lai varētu pierādīt, ka viņš ir vai nav zinājis par to, ka šī sieviete ir cilvēka tirsniecības upuris. Tātad ideja ir ļoti laba, bet realitātē es nezinu, vai mēs varēsim to tik veiksmīgi ieviest. Jo, nu, piemēram, ja tiek uzsākts krimināla process, gal galā ir apzināti visi upuri, bet nav nevienu dokumentu, kas kaut ko pierāda. Nu, piemēram, kāds klients atnāk pie sievietes, kas uh, izmanto sievietes seksuālos pakalpojumus, viņš konstatē, ka viņa ir cilvēka cirzniecības upuris, bet viņš neiet uz policiju, jo viņš saprot, ka arī viņš tiks sodīts. Un tad šeit šis aspekts ir jāiekļauj, jo, uh, ja nepilngadīgās personas tiek izmantots ārpus Eiropas Savienības, tad šeit ir jārisina jautājums ļoti kompleksi, jo ir jābūt sadarbībai tieši ar tām valstīm, no kurām nāk uh, cilvēktirzniecības upuri, un ir svarīgi, lai šo uh, valstu pierādījumi būtu iesniedzami arī mūsu tiesās. Paldies! Thank you, Mrs. Hirsch. Paldies, Hirsch kundze. Nu ko, jūs tagad esat uzklausījuši ļoti daudz jautājumu. Esam ļoti interesēti uh, uzklausīt tagad jūsu atbildes. Frīberkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, jāteic, ka mēs ļoti uzmanīgi esam uzklausījuši un arī piefiksējuši visus komentārus un jautājumus. Ceru, ka nesagaidāt no manis un no septiņām atlikušajām minūtēm sniegt izsmeļošas atbildes uz jautājumiem un komentāriem. Sākšu ar vispārīgiem komentāriem. Šis priekšlikums ir instruments, kurš ir daļa no krimināla tiesībām. Un tāds tas arī ir iecerēts. Mēs uh, nedomājam, ka tad, kad priekšlikums tiks uh, apstiprinās, tas neatrisinās visas problēmas, kuras ir saistītas ar cilvēku tirzniecību. Tā nav, tas nav tā mērķis. Mēs vienkārši mēģinām uh, šeit sniegt savu ieguldījumu, lai atrisinātu daļu no problēmām. Bet, protams, ir jautājumi, kas attiecas uz um, darba likumu. Tas ir uh, jātiec jāatliek uz citām kopienas politikām un citiem dokumentiem, kas arī bijis līdz šim. Otrs vispārīgs komentārs. Šis ir priekšlikums, atbilst, kurš izstrādāts atbilstīgi Lisabonas līgumā un krimināla tiesībām, krimināla jomā. Mēs zinām, ka dalība valstis un dažas vairāk nekā citas ļoti nevēlas, lai Eiropas Savienība noteiktu savas uh, normas, tiesību aktus šai jomā. Tas ir normāli, ka mēs nākam tādēļ klajā ar direktīvu. Un vairāk jautājumi, kur mums ir jālemj detalizēti, ir jāatstāja dalību valstu ziņā. Tajā pat laikā, protams, ka lielākā daļa jautājumu kurus uzdeva šīs eh, komitejas locekļi. Mēs piekrītam arī jūsu sacītēm. Protams, ka ir arī šis eh, kibernoziedzības aspekts, bet neuzskatām, ka tas būtu galvenais eh, direktīvas mērķis cīņā pret cilvēku tirsniecību. Arī strādājam pie vienu nākamajiem lielajiem projektiem, lai Eiropas līmenī arī mēs varētu risināt, protams, kas saistīts ar kibernoziedzību. Vienībā piekrītu, ka uh, Līdzīgs komentārs arī, līdzīgi komentāri tika arī izteikti par seksuālo vadību pret bērniem. Mēs saprotam, ka mums vēl trūks datu. Pavisam nesen arī kontaktējušies ar Eirostat, lai varētu saņemt labāku statistikas datus tieši par šāda veida aktivitātēm. Tas ir ļoti grūti izdarāms, bet es ceru, uh, un viss tam piekrīt. Mēs neesam tādā situācijā, kur informācijas, tādēļ, ka informācijas nav, ka mums nevajadzētu nākt lajā ar likumdošanu. Un, protams, arī pilnībā piekrītam bažām. Mums pauda parlamenta deputāti, kur arī informācijas kampaņas ir ļoti svarīgas. Un tas nu, jāatcerās direktīvā attiecībās krimināltiesību harmonizāciju, bet tas ir jāsaka papildus, jādara papildus likumdošanas darbā. Vairāki jautājumi par uh, attiecīgo pantu interpretāciju, kādēļ esam atstājuši vairāk vai mazāk teikšanas dalību valstī. Mēs pieņemam zināšanai šos jautājumus, bet visās detaļās neiedziļināšos. Piemēram, 9. pāns, 2. punkts, 15. pāns, 4. punkts Uzskatām, ka mūsu priekšlikums atspoguļo to, kas ir izdarāms. Mēs gribētu šajā priekšlikumā iet tālāk, bet tam nav jēga, ja mēs to nevaram īstenot. Vai arī, ja mēs nonāksim konfliktā ar dalību valstīm, iet šajā virzienā nozīmē, ka arī zinām darbības jomā paliek dalība valstu rokās. Vēl viens jautājums. Esam paredzējuši arī maksimālas krimināla atbildību krimināla sodas no 10 līdz 15 gadiem. Tas atspoguļo dalību valstu praksi, kas mums ir jāņem vērā. Vairākās dalību valstīs 12 gadu krimināla sodāmība ir tik ļoti augsts sots ka pat šāda veida noziedzībai, protams, ka tas ir nopietnas nozīmes, neviens to neapstrīd, ka tas nebūtu pieņemams. Mūsuprāt, tas bija jāņem vērā. Tad vēl deputātu jautājumi ļoti svarīgi, pamatoti. Viss, kas ir saistīts ar uzturēšanās atļaujām, patvērumiem, patvērumu jautājumu. Mēs uzskatām, ka tas ir jāatrunā citos likumdošanas aktos. Tas nenozīmē to, ka mēs vēlamies pārcelt uz vēlāku laiku diskusijas. Es saprotu, ka nu, arī darba direktīvām arī komisija pie tā strādā. Tā arī varētu būt laba iespēja, lai sagatavot uh, tiesību aktu šajās jomās. Komisija ir uzsākusi un publicējusi arī uh, konkursu augstā līmeņa cilvēku tiesības koordinātoru amatam. Darbā pieņemšanas process uh, aizņems vairākus uh, mēnešus, bet tas ir uzsākts, šis process ir uzsākts, lai mēs varētu stiprināt darbu šajā delikātajā jomā un nodrošināt lielāku koordināciju gan Eiropas Savienībā, gan arī starptautiskā līmenī. Es ceru, ka uh, Tas būs arī labs signāls par to, cik nopietni Eiropas Savienība pievēršas šai problēmai. Un tagad, protams, kā mēs piekrītam tam viedoklim, kas strādājot ar šo jautājumu, nevalstiskām organizācijām jāspēlē ļoti liela loma. Un to arī kaut kur minām savā priekšlikumā 15. pāns 2. punkts. Mēs arī piekrītam ka likumdošana ir viena lieta, likumdošanas īstenošana ir cita lieta. Un mums šeit nav nekāda ilūzija. Tā jau nu nebūs pirmā reize, kad Eiropas Savienība nāk lajā ar likumdošanu, un tad mēs redzam, ka rezultāti ir maz. Īstenošanas dimensija būs ļoti svarīga, lai šī direktīva būtu efektīva. Un ne tikai direktīvas transponēšana, bet arī efektīva tās īstenošana. Tas ir tieši viens no iemesliem, kādēļ šajā posmā nevajadzētu liekt pāri galvai. Jaņem vērā, cik dalībvalsts administrācijas valdības arī sabiedrība ir gatava šī jautājuma risināšanai, lai Eiropas Savienība varētu sniegt savu ieguldījumu. Un, protams, ka uh, Gala beigās tās ir nacionālās iestādes, policija un arī citas organizācijas iestādes, lai varētu, kuras īsteno šo likumdošanu. Tātad, jā, priekšsēdētājs saka, ka uh, tūkiem jābeidz darbs tagad. Atvainojos par to, cik priekšsēdētāji, bet visi šie jautājumi, kuri nav izskatīti. Iespēja ir tāda, ka jūs varat sniegt rakstveidā savu atbildi, ja jūs vēlaties. Mums ir divi referenti, kuri vēlētos sniegt īsus komentārus, bet nu, man pateica, ka mm, tūkiem jābeidz darbs. Jautājums, vai vēl trīs minūtes eh, tūk varētu palikt? Pusotru minūtu vienam, pusotru minūtu otram. Mrs. Hat, please. Hetskons, lūdzu. Bara mycket kort. Jag är jättetacksam för eh, eh diskussionen vi har haft. Eh. Ļoti īsi. Esmu ļoti gandarīta par to, ka tagad notiek diskusija un bija iespēja diskutēt par šiem jautājumiem. Bet, nu, par šo jautājumu jau tika diskutēts. Piemēram, par to, ka ir nepieciešams sodīt tos, kas izmanto piespied prostitūtu pakalpojumus, bet es vēlos teikt, ka pilnīgi visa kriminalizācija ir saistīta ar dažāda veida pakalpojumismu. Tātad, jebkāda veida prostitūcija, prostitūcijas izmantošana ir pilnīgi nepieņemama. Šajā direktīvā tiek runāts arī par to, ka ir jārisina jautājums pie saknēm esam runājuši par to, ka ir jāsamazina pieprasījums, ka ir jārisina nabadzības jautājums. Tas nozīmē, ka par to ir jārunā pat, ja ne visiem šādas sarunas patīk. Un visām 27 valstīm ir šī problēma jārisina tā, lai šī traģiska cilvēka tirzniecība ir jā, būtu apkarojama. Esmu arī ļoti gandarīta par to, ka 10. jūnijā būs šis seminārs. Lūdzu, apmeklējiet! Bāris Kundze. Paldies, domāju, ka mums vēl būs daudz laika, lai diskutētu par visiem šiem jautājumiem noteikti. Tāpēc arī šobrīd mēs nekur tālu nevaram pavirzīties. Bet es tiešām ar lielāko prieku sagaidu šīs diskusijas. Paldies, Bāris Kundzei, tas šodien būtu viss. Mēs turpināsim trijos pēcpusdienā. Paldies, cienījamie kolēģi, lai jums atgaršo!